Si vous voulez bien, je vous propose de débuter cette séance de travail. Godātie deputāti, es uh, sāksim darbu. Uh, priekšsēdētājs Sikerskis uh, šodien nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, un viņš man uzticēja sēdes vadību. Vispirms gribu jūs informēt, ka balsojums par augu uh, uh, kaitēkļiem un to apkarošanu notiks rītā. Tas ir jaunais 4A darba kārtības punkts. Ja nav iebildumu pret darba kārtības papildinājumu, tad uh, uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu. Paldies! Es informēju jūs tu, par to, ka mūsu sanāksme tiek raidīta internetā Nākamais punkts. Bovē kungs un es, mēs jūs rīt uzaicinām uh, eh, nogaršot tā saucamos nelegālos vīnus. Tas ir uh, neparasts gadījums, kā mūsu komitejas deputāti aicina nogaršot nelegālos vīnus. Tas notiks uh, eh, Jozefa Antāla mājas eh, restorānā. Tātad eh, šīs ir eh, tās vīnogu šķirnes, kas ir izņemtas no apgrozības savulaik. Es katrā gadījumā visus jūs aicinu piedalīties šai pasākumā no 12.30 trešā stāva restorānā. Uh, Tūkošanas režīms. Mūsu sanāksme tiek tūkota 20 valodās. Pārējām pie mūsu šīs dienas uzklausīšanas. Tā notiks līdz uh, pulkstēm 17 un mēs apspriedīsim vienlīdzīgus spēles noteikumus Eiropā uh, lauksaimniecības nozarē, Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana. Šīs uh, uzklausīšanas mērķis ir rosināt diskusiju par to, kā tiek īstenota uh, Uh, likumdošana lauksaimniecības jomā dalību valstīs. Mēs runāsim par dzīvnieku labturību, vidi un centīsimies izvērtēt uh, to, kādas atšķirības pastāv dalību valstīs likumdošanas īstenošanā un tāpat, kā tas ietekmē izmaksas runāsim arī par nodokļu sistēmas ietekmi uz lauksaimnieku konkurētspēju uh, Eiropas tirgū. Tāpat Mūsu mērķis ir sagatavot ieteikumus Eiropas un dalību valstu politiķiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Mēs esam uzaicinājuši četrus ekspertus, kuri iepazīstinās ar savu viedokli šajos jautājumos. Katrs uh, viesis varēs runāt četr, eh, desmit minūtes, pēc tam dosim vārdu komisijas pārstāvim un pēc tam eh, mums notiks eh, viedokļu apmaiņa. Pirmais eksperts ir Lindbergs uh, Matsens. Viņš pārstāv Dānijas lauksaimniecības un pārtikas padomi un ir uh, ES nodaļas vadītājs šai organizācijā. Viņš e, tātad mēs runā, viņš runās par ekonomikas aspektiem un izmaksām. Nākamais runātājs būs Antāls Šadaki e, no Ungārijas. Viņš e, runās par uh, par uh, izmaksām lauksaimniecības jomā un par nodokļu aspektiem. Trešais runātājs būs uh, Jānis Māts no Nīderlandes, un viņš uh, runās uh, par saistību starp Eiropas Savienības uh, lauksaimniecības politiku un lauksaimniecības praksi. Uh, Ceturtais runātājs ir eh, Roberts Hosts, kurš eh, pārstāv Nīderlandes Vāgeningenas universitāti. Viņš nodarbojas ar eh, cūkopības ekonomikas jautājumiem, un viņš runās par vienādiem nosacījumiem Eiropā cūkopības sektorā. Un uh, vispirms tātad uzklausīsim ekspertus, pēc tam komisijas pārstāvjus, pēc tam būs debats, tādēļ aicinu jūs arī rakstīt piezīmes, lai jūs varētu efektīvāk piedalīties debatēs. Vārds vispirms būs Nilsam uh, Līnbergam Matsenam. Lūdzu, vārds jums, Lindbergungs. Liels paldies par uzaicinājumu. Es pārstāvu Dānijas lauksaimniecības un pārtiks padomu. Mēs pārstāvam uh, Dānijas lauksaimniekus un pārtiks rūpniecību. Es runāšu gan manas organizācijas vārdā, gan arī runāšu par lauksaimniekiem Eiropā kopumā. Uh, divi galvenie punkti, par ko vēlos runāt. Laikam ir problēmas ar tulkojumu franču valodā. Thank you. Welcome. Tātad divi galvenie punkti. Uh, cik svarīgi ir vienādi spēles noteikumi visiem, lai būtu tiešām uh, kopīga lauksaimniecības politika, vienotais tirgus, un otrā daļa ir instrumenti, kā to panākt, jeb uh, atklātība un caurskatāmība, lai lauksaimnieki varētu uh, salīdzināt, kāda ir situācija citās dalībvalstīs. Ko tad nozīmē uh, godīgi spēles noteikumi, jeb uh, vienādi spēles noteikumi? Šeit var būt dažādas definīcijas, tātad mums jādomā pirmkārt par nacionālo likumdošanu, nodokļu politiku, eh, kas eh, izskaidro pastāvošās atšķirības. Mums eh, tāpat jādomā par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par Eh, sākotnējo līmeni, ka tiek ieviesti jauni tiesību akti, jo ir tādi, kas ir pavirzījušies noteiktā jomā uz priekšu vairāk nekā citi un kas ar tiem notiek. Un eh, tāpat varbūt arī eh, problēmas ar to, ka dalībvalstis nepilnībā īsteno pieņemtos noteikumus kopējā lauksaimniecības politika un spēles noteikumi. Kā jau es norādīju, vienotais tirgus ir ļoti būtisks. Tas uh, garantē, ka mums ir kopējā lauksaimniecības politika. Ja šāda pretējā gadījumā mums būs uh, fragmentēts tirgus un mēs uh, konkurēsim ar nevienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Bet es jau teicu, ka situācija nav tik vienkārša, jo ir tā saucamie avangārdisti un arī izējas līmenis ir dalību valstis, kas noteikts noteikums jau ir ieviesušas un citas vēl nav, piemēram, attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Uh, no nu, nesenākās pieredzes varētu minēt. Tāpat jāņem vērā arī administratīvās izmaksas, uh, administratīvā vienkāršošana, kas varētu arī samazināt izdevumus lauksēmniekiem. Un visbeidzot, regulējums, kas paredz uh, uh ievērojumu elastību. To mēs varam uh, konstatēt no uh, nesenām eh, eh, īstenotām reformām. Šeit eh, jūs šī diagrāma ilustrē to, ka tieši maksājumi ir sadalīti pa dalību valstīm. Šeit jūs redzat dažādās krāsās. Uh, ir attēlot tātad elementi, uh, zaļināšana, uh, sasaistītājs atbalsts. Šeit jūs eh, redzat eh, ievērojams atšķirības, ko pieļauju regulējums. Vēl viens aspekts, šis aspekts tā tad ir attēlots karikatūrā, ka dažas valstis uh, iet tālāk vēl nekā tas ir prasīts uh, tiesību aktos, un būtībā paši sev iešauj kājā. Tas uh, rada lielas bāžas mums lauk, uh, Dānijā, un mēs domājam, kā pret šādu parādību cīnīties. Mēs esam veikuši uh, pētījumus par to, kā tiek īstenota virknē direktīvu par nitrātiem, ūdens pamatdirektīva direktīva vides eh, ietekmes novērtējuma direktīva, eh, rūpniecisko emisiju direktīva un dzīvotņu direktīva. Un eh, mēs aprēķinājām, ka dāņu lauksaimniekiem tas viss ir radījis papildus izdevumus 400 līdz 600 miljonu eiro apmērā. Šeit ir vairāki iemesli. Galvenais ir tas, ka, ka nitrā direktīva tika ieviesta ātrāk, un uh, galvenais arguments, uh, uh, kas tika izmantots, lai Dāņu valdību pārliecinātu pārskatīt šo politiku, uh, un mums izdevās pārliecināt Dānijas um, valdību mainīt šo regulējumu, balstoties uz lielajām papildu izmaksām. Otrkārt par uh, šķērs atbildības īst uh, ieviešanu. Uh, Protams, eh, klīst baumas eh, lauksaimnieku vidū par to, kāda ir situācija citās valstīs, un mēs pārliecinājām lauksaimniecības ministriju iepazīties ar situāciju kaimiņu valstīs un izvērtēt ne tikai noteikumus, bet arī ieteikumus un to praktisko īstenošanu citās dalību valstīs. Un izrādījās, ka kopainu iegūt bija praktiski neiespējami. Un tas radīja aizdomas lauksaimniekos. Viņi nevarēja saprast, kādēļ nav šāda kopaina pieejama. Viņiem mm, ir aizdomas, ka kaut kas no viņiem tiek slēpts. Un tas rada aizdomas par negodīgie, negodīgu spēli bet, nu, ko mēs uzzinājām uh, no konkrētiem piemēriem, ka nevienā citā dalību valstī izrādās uh, ka That's Un mēs tomēr uzzinājām dažas detaļas, kas mums palīdzēja nu, pārdomāt un prasīt valdībai, lai zinām noteikumi tiktu mainīti, jo tāda nepastāvēja citās dalību valstīs. Tas viss liecina par to, ka atklātība, informācijas pieejamība mums palīdz uh, aizstāvēt uh, savu viedokli, savas tiesības labāk. Un tāpat ir iespējams mācīties no citu dalību valstu pozitīvās pieredzes un uh, tas viss arī eh, stiprina uzticību eh, lauksaimniecības likumdošanai attiecībā uz zaļināšanu, šķērs atbildību, atbalstu un citiem jautājumiem. Ja lauksaimnieki saprot, kā tas viss darbojās, tad viņi vairāk uzticas. Un tāpat mums ir jābalstās uz konkrētu praksi, nevis tikai uz uh, likuma eh, noteikumiem. Un mūsu priekšlikums būtu šāds - ieviest uh, eh, KLP uh, eh, novērtēšanas tabulu, tas palīdzētu lauksaimniekiem salīdzināt situāciju dažādās dalību valstīs un uh, Tas mums arī palīdzētu diskusijā par to, kā radīt vienādus spēles noteikumus visiem. Un uh, tagad uh, rezumējot iepriekš teikto, uh, vienādi spēles noteikumi ir tas, veids, kā nodrošināt, ka kopējā lauksaimniecības politika tiešām ir kopīga politika. Eh, šādi spēles noteikumi ir nepieciešami, lai būtu godīga konkurence starp lauksaimniekiem. Un eh, ja tiek nodrošināta visiem lauksaimniekiem atklātība, tad viņi var aizstāvēt kopējo lauksaimniecības politiku, ir jāsniedz lauksaimniekiem informācija, ko viņi var izmantot diskusijās ar ministrijām, ar komisiju, uh, un arī ar uh, lauksaimniecības komitejas deputātiem. Mm, mēs uzskatām, ka tas arī paredz, palīdzētu uzlabot uh, uh likumdošanu un arī palīdzētu kliedēt mītus jo izrādītos, ka citās valstīs situācija nav labākā mūsu valstī, bet, nu, lai notiktu šāda diskusija, ir nepieciešama informācija. Paldies! Merci. Paldies! J'appelle le deuxième orateur, voilà, c'est Stanley. Tagad vārds mūsu otrajam viesim. Tas ir Antāls Sabatkai no Ungārijas. Ladies and gentlemen, thank you. Dāmas un kungi, ārkārtīgi liels paldies par uzaicinājumu. Savu prezentāciju turpināšu Ungāru valodā. Előadásom címe az agrárpolitika gazdasági aspektusai, fókuszban az input és output árak, valamint... Priekšādātāji, manas prezentācijas nosaukums ir pievēršanās ražošanas izmaksām, tam līdzīgi papildus nosaukums ir šāds. patērētāju un ražotāju mainīgās nostājas Ungārijā. Pievērsīšos ekonomikas aspektiem savā prezentācijā. Nesenajos gados piedzīvojām pārmaiņas lauksaimniecības ražošanas jomā, tas attiec arī uz izplatītājiem. Šo pārmaiņu rezultātā būtiski tika ietekmēta cenu struktūra un līmenis. Nu jau divus gadus piedzīvojam parādību, kad lūk krītas degvielas un, īpaši, un, un enerģijas cenas kopumā. Attiecībā uz degvielu esam no, novērojuši zināmu cenu stabilizēšanos krietni zemākā līmenī nekā līdz šim. 2,5 litru degvielas šobrīd maksā 1 litru, 1 eh, eiro, un tas, jāsaka, ļāvis samazināt inflāciju. 0,5 līdz 1,5% inflācijas eh, rādītājs ir um, šobrīd uh, Ungārijā. Un, jāsaka, šobrīd ražotāji un izplatītāji daudz vienkāršāk var iegādīties enerģijas apjoms, kas tiem vajadzīgs, jo, jāsaka, līdz šim tas bija visai sarežģīti. Saskaņā ar Eurostat datiem. Ražu cilvēku kapitāla izmaksas, jāsaka, uh, E, ir pasliktinājušās salīdzinā, salīdzinājumā ar vidējo rādītāju 28 ES dalību valstīs. Ungārijā 330 eiro ir minimālā alga, salīdzinot ar attiecīgiem Bēļģijas datiem, kas ir 1502 eiro tie, to darbinieku skaits, kas strādā ar, mi, uz, ar minimālo, pie minimālā ieņēmuma līmeņa, ir ārkārtīgi liels 25%, līdz ar to arī nabadzība plaši izplasīta. Valstī gan ir ļoti labvēlīgi apstākļi lauksaimniecībā, un koalīcijas valdība, kas, spēr, kas ir pie valdības košiem no 2010. gada, ir centusies šo iespēju izmantot, paziņojot, ka nodarbinātība laukos un saimniecībās ir jāpadara par prioritāti. Uh, Iedzīvotāju novecošana Ungārijā iet roku rokā ar, jāsaka, tad cilvēku aizplūšanu no laukiem. Jaunieši arī dodas pret pilsētām. Tā ir tāda tendence, kas savukārt sakrīt arī ar īpašumu konsolidēšanu. Saimniecība kļūst ar vien lielāks, jo mazās saimniecības nereti tiek pārdotas, tāpēc, ka tur saimnieko vecāka gada gājuma cilvēku viņi to vienkārši nespēja turpināt. Baldība arī tur īpašumā zinām zem, zemes gabalus un pārdod šīs zemes nereti lielākiem lauksaimniekiem, lielākām fermām. Ar Krievijas krīzi, protams, um, arī nāca līdz virkne problēmu, pārtiks patēriņš nacionālā līmenī ir samazinā, samazinā, samazinājies, demografisko tendenču rezultātā un eksporta apjomkrišanas rezultātā, un tā rezultātā ir bijis krietnes samazinājums atsevišķu pārtiks produktu cenās. Tas pārsvarā saistīts ar iekšzemes situāciju un problēmām ar eksportu. Tātad cenas kritušās attiecībā uz atsevišķām precēm ļoti lielā uh, mērā, un tas ir saistīts ar diviem riskiem. Pirmām kārtām šāda cenu samazināšanās uh, kaitē ražotājiem, un nereti šī cena pat ir zemāka par pašizmaksu. Tā rezultātā, protams, eh, ir arī produktu pārpalikums. Tas skar arī patērētājs, jo cenu stagnācija, cenām nemainoties, zināmā mērā tomēr var novest pie tā, ka patērētāji, patērētiem šī cena ir labvēlīga. Tomēr saprotu, ka šīs problēmas nav aktuāls tikai Ungārijai, bet visā Eiropā. Pievērsīšos šiem diviem sektoriem. Cūkokība, cūkopība pirmā no tiem. Salīdzinoši ar iepriekšējiem pārdesmit gadiem ražošanas līmenis ir krietni krities. Un šajā sektorā iesaistītās puses sūdzas, ka ir ārkārtīgi milzīga konkurence no pelēkā ekonomikas tirgus, īpaši no firmām, kas krāpjas ar PVN. Uh, Līdz ar to tiek radīta negodīga konkurence tiem, kas godīgi maksā nodokļus. 2016. gadā valdība pieņēma mērus, lai pievā, piemērotu PVN liemeņiem un pusliemeņiem. Div, līdz ar to šis PVN tika samazināts no 25 uz 5%. Un, nu, tas tika darīts ar mēķi samazināt krāpšanos PVN jomā. Piensaimniecībā situācija ir līdzīga, bet pastāv zināmas atšķirības. E, mēs jau zinām, ka piens ir tāda prece, kas nelab, nelabvēlīgi panes transportu Eiropā. Ir dažādi mehānismi, ar kur palīdzību tiek risināts pārpalikuma jautājums Un šajā gadījumā divi prioritīvi jautājumi. Pirmkārt, lūk, šis embargo eksportam un transporta problēmas neļauj šos produktus sadalīt līdzmērīgi visā Eiropas Savienībā. Mēs cenšamies ar to tikt galā. Piena ražotāji nākuši klajā ar ieros, ierosinājumu, ka vajadzētu samazināt PVN e, eh, pienam no 25 uz 5%, bet tas vēl nav noticis. Turklāt ražotāji arī sūdzas, ka lielie veikali mm, importē pienu, jo tas viņiem ir lētāk visdrīzāk tāpēc, ka par šo pienu netiek maksāti nodokļi. Un specializētajā presē parādās pat uh, ziņas par to, ka pastāv zināma valdības kontrolas nepieciešamība, kas tad liktu pārlie, ļautu pārliecināties, ka ražotāji un izplatītāji piena sektorā patiešām maksā nodokļu, vai nav negodīgas konkurences. Bet, nu, katrā ziņā tiek paredzēts šo PVN samazināt arī attiecībā uz pienu, tad lūk, cūkopība, piensaimniecība mm, ir saistīta ar mm, izmaksu pieaugumu ražotājiem arī tāpēc, ka pieaugušas prasības attiecībā uz dzīvnieku labturību. Pastāv arī problēmas saistībā ar investīcijām savā visai īsajā prezentācijās, protams, nevar iedziļināties detaļās šajā gadījumā, bet es domāju, ka svarīgi meklēt arī daudz elastīgākus noteikumus ražotājiem investīciju jomā. Šīs tendences ir kopīgas Ungārijai un Eiropas citām valstīm, un, piemēram, cūkopība un piensaimniecība virzās uz pārprodukcijas krīzi, līdzīgi kā to piedzīvojam 2009. gadā. Ungārijā izmaksas, kas mm, saistītas ar pašizmaksu, un tad pārdošana, šī, mm, ir, šī marža ir samazinājusies ģenerāla, agri ģenerāldirektorāts publicēja um, šī gada martā mm, dokumentu, piedāvājot analīzi par lauksiemcības sektoru Francijā, pievēršoties cūkopībai un piensaimniecībai. Tur tika izteikti dažādi um, ieteikumi par to, kā šo krīzi varētu alternatīvi pārvaldīt un apskatīti dažādi risinājumu scenāriji. Uh, Domāju, ka statistikas dati ir pieejami un tie ļautu mums eh, pamatot apgalvojumu, ka krīze piensaimniecības eh, sektorā pastāv. Nu, piemēram, runāsim kaut vai par novembri. Laikā no 2013. gada novembra līdz 2016. gada martam cenas samazināšanos pa 4%, Polija 2,8% un tā tālāk, un tā joprojām ir ārkārtīgi e, lieli šie samazinājumi skaitli, un vidējais samazinājums Eiropā ir 29,9% e, pienam. Piena, piensaimniecībā savukārt izdevumi saskaņā ekspertu teikto ir par 1% pieauguši. Līdz ar to nepieciešams uh, Um, salāgot šos piedāvājumu un piedāvā, pie, piedāvājumu un pieprasījumu līmeņus, kā labāk pārvaldot uh, uzkrājumus. Un jādomā par to, kā samazināt par 3% piena ražošanu laikā līdz vasaras sākumam. Laika nu man vairs nav palicis daudz, tāpēc saīsināšu um, tekstu, ko vēlējos jums vēl nolasīt šobrīd, nonākšu uzreiz pie secinājumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības tirgiem. Kāda, kādas tad ir prognozes, kādas perspektīvas, kā tas sasaistīsies ar budžetu? Nu, jāsaka, situācija ir visai delikāta, to mēs redzam arī šai Francijas priekšlikumā, jo tur ir ļoti piesardzīgi izteikumi. Es personīgi uzskatu, ka skaidra ir viena lieta. Raugoties uz statistikas datiem un uz šīm tendencēm, redzam, ka uz spēles tiek nu, likta nepieciešamība Eiropas Savienībai iejaukties tīri finansiāli gan lūkopības, gan piesaistības sektorā. Liels paldies par šo, dokum, par šo dokumentu prezentāciju. Un tagad uzaicināsim trešo runātāju ar savu prezentāciju. Lūk. Merci, euh, Monsieur. Be back here. A lot of uh, former colleagues for me, Albert Dess and. Daudz bijušo kolēģi, Alberts Dess un Palo Castro, un arī jaunāki deputāti ir šeit, un man ir liels prieks šodien šeit būt, un turpināšu savu uzstāšanos Nīderlandiešu valodā. Uh, de landbouwcommissie van het Europese parlement een... Pirmkārt, gribētu izteikt patiesus komplimentus Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejai. Paldies, ka norganizējāt šo uzklausīšanu par līdzvērtīgiem spēles noteikumiem. Lauksaimniekiem šis ir ļoti sarežģīts laika posms, notiek plašas diskusijas par pamatnoteikumiem un par atbilstības trūkumu, tad atbilstību šiem noteikumiem, un tas tikai padziļina krīzi gan lauksaimniekiem, gan cilvēkiem, kas strādā uh, šajā nozerē. Uh, problēmas ir sastopamas visās jomās, jo īpaši, un, protams, arī uh, cūgaļas nozarēm. Un ir skaidrs, ka var tikt paveikt skrietni vairāk, lai uzlabotu noteikumus un šo noteikumu izpildīšanu. Uh, Pagājuši gadu notika ļoti intensīvas diskusijas ar kopa, un tika atrasti 500 miljoni eiro, kur tiktu novirzīti, lai palīdzētu lauksaimniekiem un dārzkopības nozarē. Un šie līdzekļi gan vēl joprojām ir mm, jāizdala un jātērē. Tas vēl ir paredzams nākotnē, un esmu pārliecināts, ka lauksaimniecības komiteja arī iesaistīsies, lai nodrošinātu to, ka šie līdzekļi iztērēti atbilstīgi. Runājot par līdzvērtīgiem spēles noteikumiem Eiropā, redzēsiet, ka daudzās nozarē mums ir Eiropas direktīvas, bet ir atšķirības tajā, kā šīs direktīvas tiek eh, īstenotas un piemērotas dažādās dalību valstīs. Piemērs eh, tam varētu būt pesticīdi, pesticīdu direktīva un tā tālāk. Um, Tas ir ļoti atkarīgs no tā, um, kurā dalībvalstī tiek īstenot. Nesen notika kopa sanāksme, un kolēģis no Francijas uzsvēra, ka ir jāpastāv solidaritātei starp uh, lauksaimniekiem un uh, dārzkopiem. Ja esat lauksaimnieks Nīderlandes dienvidos, uh, ir uh, noteikti dīzeļu izmantošanas limits 1,2, bet pa, pavirzoties pavisam nedaudz un šķērsot valsts robežu, šis noteiktais limits ir krietni atšķirīgs. Un tas ir tikai viens piemērs. Lauksaimniekiem ir jāsadz pilnas certifikācijas izmaksas, uh, un bieži vien tas var sasniegt pat 15 tūkstoši eiro vienam cūku audzētājam, un ir milzīgas atšķirības Eiropas līmenī starp uh, lauksaimniekiem un dārzkopības nozari. Um, protams, nodokļi nav specifiska Eiropas Savienības kompetence, bet tie ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošināt konkurēt spēju, nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus, un ir svarīgi, ka šie jautājumi tiek izrunāti arī lauksaimniecības komitejām. Pagājušo reizi, kad tikās lauksaimniecības ministri, tika diskutēts par to, kā cīnīties pret krīzi, kā tērēt pieejamos līdzekļus. Tika noteikts limits 15 tūkstoši eiro, bet lēmumu pieņemšana par to, ko un kā darīt, tika atstāta dalību valstu līmenī. Es domāju, ka jūsu komiteja ir tā, kura var vērsties pie padomes un pie komisijas, uh, lai lūgtu novērst uh, šīs milzīgās atšķirības, uh, kas pastāv starp dalībvalstīm. Un, faktiski runa ir par diskrimināciju, nevis par taisnīgumu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka ir tik lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Un varam runāt par tādu nošķīrumu starp dienvidiem un ziemeļiem. Aizvien pieaug kāda tendence. Proti, ka lauksaimniecībai vajadzētu būt lokālai. Es varu piekrist tam no kvalitātes viedokļa, bet te ir jāpiesauc arī nacionālās marķēšanas jautājums. Un tad uz robežas tiek Un tad nonākot pie robežām, varam uzdot jautājumus, kas tad ir kopīgs kopīgajā lauksaimniecības politikā. Bieži vien runa ir par minimālo, minimālās cenas noteikšanu. Bet nedrīkst pieļaut to, ka tas atstāja negatīvu ietekmi uz lauksaimniekiem un cilvēkiem, kas strādā tērskopības jomā. Varam minēt uh, piemēru par um, Nīderlandes austrumiem, kā Tātad Nīderlandes austrumdaļa atrodas tikai uh, 40-50 km tātad no Vācijas robežas. Un faktiski visa piegādes ķēde ir ļoti īsa. Mums ir jādomā par to, kādas sekas atstās mūsu pieņemtie lēmumi uz cilvēkiem, kas strādā uh, un dzīvo robežu reģionos. Es jau minēju, ka 60% no šiem piešķirtajiem 500 miljoniem eiro vēl nemaz nav iztērēti. Padome ir noteikusi, ka ir jāparedz lielākas manevra iespējas nacionālajiem atbalstam un atbalsta pasākumiem, bet, bet tas nekādā veidā mums nepalīdz nodrošināt līdzvērtīgākus spēles noteikumus un novērst dažādās atšķirības, kas pastāv starp dažādām lauksaimnieku grupām. jo e, izmaksas, ar ko saskarās dažādi lauksaimniecības jomu pārstāvi, var būt ārkārtīgi atšķirīgas. Es uzskatu, ka ir jānodrošina vienoti pamatnoteikumi visā Eiropas Savienībā, un lauksaimnieki jau faktiski sarabo, saražo vissvarīgākās preces, un nedrīkst pieļaut to, ka mm, uz viņiem attiecas noteikumi, kas kopējo um, šo kas ir mazāk līdzvērtīgi nekā tie, kas attiecas, piemēram, uz futbolistiem, kur spēlē, kur vien viņi vēlas. Jo pašreizē mēs sastopamies ar reāli diskrimināciju, ar ko mēs uh, nesaskaramies citās jomās, piemēram, sportā. Lielas paldies! Merci, <clears throat> merci à vous, monsieur Matt, donc d'avoir. Euh, paldies, Mata kungs, par to, ka jūs pat ietaupījāt laiku. Eh, un eh, tagad vārds eh, Hosta kungam. Viņš iepazīstinās mūs ar savu ziņojumu. Quelques secondes de, de patience, le temps que le PowerPoint. Euh, Mirklīti nedaudz pacietības, lai runātājs ieņem vietu, ievelk kalpu. Ja Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Priekšādātāji dāmas un kungi, liels paldies, priecājos, ka var būt šeit pie jums. Vēlos runāt par vienādiem sēles nosacījumiem sūkopības sektorā, tīpaši vienā konkrētā sektora daļā un pastāstīšu jums arī par atsevišķām prasībām dzīvnieku labturības un vidas aizsardzības jomā un kā tas sasaucas ar izmaksām. Sākumā parādīšu jums šo piramīdu. Nu, pašos pamatos jūs redzat, ir Eiropas tiesība akti katrai valstī, katrai dalībvalstī šie tiesība akti ir vienādi, bet tālāk, protams, nāk nacionālās interpretācijas attiecībā šiem pašiem, šī pašām direktīvām. Tālāk nāk kaut kāda nacionālā līmeņa papildinājuma, paš, pašiem savi izstrādātie noteikumi un tiesība akti, un par īstenošanas procesu es pat atsevišķi nemaz nerunāšu. Uh, Nu, ļaujiet man jums pastāstīt, kādas direktīvas tad darbojas šajumā. Pirmām kārtām e, tā ir slapekļu di direktīva, emisiju griestu direktīva, e, cūku labturības direktīva un vairākas citas vēl, kas nemaz šeit nav atzīmētas. Te ir saistīts, piemēram, ar transportu, ar dzīvnieku kaušanu saistītās direktīvas Un tāpat arī, protams, pastāv vēl dažāda veida dokumenti, kas par ko tiek tikai runāts, piemēram, cūku astu apciepšanas liegums un tam līdzīgi. Tas tād ir tas pamats visam, bet tālāk ir nacionālā mēroga interpretācija, un tās šīs interpretācijas no dalībvalsts uz dalībvalsts atšķiras. Ļaujiet man jums pastāstīt par atsevišķām, atsevišķiem variācijām. Nu, piemēram, attiecībā uz vidas atļaujām prasības to piešķiršanai ir atšķirīgas dalība valstās un ir atšķirīgs arī laiks, kas nepieciešams, lai pieteiktos un saņemtu šādu atļauju. Atšķirības pastāv arī reģionālā un pašvaldību līmenī. Tālāk mm, Tāpat arī izvērtējums un vidas izvērtējumi ir ar dažādām pres, prasībām atšķirībā no uh, saimniecību apjoma. Runājot, piemēram, par mēslojumu izmantošanu, tiek runāts par to, cik liela mērā, mērā piemēram, slāpekli fosforu var piemērtot. Atšķirība ir arī pa sezonām, kāda ir, kāds ir pārstrādes prasības starp dalībvalstīm, kādā veidā tiek vai netiek piemēroti izņēmumi un atvieglojumi. Tas viss saistīts ar dalību valstu interpretāciju attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tas daļai saistīts, protams, arī ar iedzīvotāju un dzīvnieku blīvumu. Piemēram, Nīderlē un Beļģijā ir kaut kāda viena sistēma, piemēram, ne, drīkst ir nepieciešams ierobežot cūku skaitu vidas aizsardzības dēļ par amoniaka emisijām. Tiek runāts par labākajām tehnoloģijām un kas tiek izmantots, tāpat arī samazinājuma līmenis, kas ir jā, jāpanāk amoniaka emisijās no saimniecībām ir dažāds. Arī inspekcijas attiecībā uz lopiem pirms eksporta dzīviem lopiem, pēc eksporta ir ļoti atšķirīgas, piemēram, Nīderlandē, jābūt klāt ir veterinārā ārstam konkrētajā saimniecībā, citās dalībvalstīs šādas prasības nav. Līdz ar to ir ļoti atšķirīgs arī izmaksas un izdevuma atsevišķas dalībvalsts izmaksas ir gatavas uzņemties pašas, citas nē. Es veicu aprēķinu 2014. gadā inspekcijas izmaksas eh, cūku transportam ek pirms eksporta sivēniem bija 50 centi uz sivēnu un 1,08 eiro jau kautam, kaut lielai cūkai pat tajā gadījumā, ja eksports. Um, transport, eksports notiek, piemēram, tikai 100 km pāri robežai uz kādu kautuvi. Nu, tā tad rezultātā inspekcijas izmaksas Nīderlandē vien jau ir miljoniem eiro katru gadu. Uh, Tālāk nonākam pie nacionālajiem papildu elementiem. Nu, te arī tikai daļu atspoguļoja, bet šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Nu, pirmām kārtām dzīves telpa cūkai, tātad šī virsma, tiek teikts 65 mm, kvadrāta metri, lai cūka varētu augt līdz 110 eh, kilogramiem. Tāpat laikā Vācijā un arī citur ir, ir 0,75 kvadrātmetri, Zviedrijā mazliet vairāk par vienu eh, kvadrātmetru, 0,65 kvadrātmetri. Nu, varētu domāt, ka tā rezultātā, protams, arī izmaksas ļoti būtiski mainās. Tālāk eh, grūsnes govis ir tiek, tiek grupētas zem jumta, arī šeit ir noteikti zināmi, eh, zināmas platības 1,64,5 ir labākajos gadījumos, bet citur savukārt nav atšķirīgi noteikumi. Ehm, daudz, kur tiek teicis, ka govīm pēc viņu, ehm, pēc tam, kad tās kļūšas grūznas, ir ehm, četras nedēļas pēc četrām nedēļām jānonāk šādās konkrētās telpās, savukārt teļi tiek atšķirti kaut kādā vienā laikā no govī citur. Šis laiks ir atsevišķi, piemēram, cūku barošanai Nīderlandē, savukārt ir jānotiek uz viendabīgas eh, pamatnes, uz, un tad kā tad šo viendabīgo pamatni, jeb grīdu definēt, vai tad eh, kā, kas nav tātad skaidrs definīcijas. Tālāk arī par uh, dažādu veidu mutilēšanai. Direktīvā tiek piedāvāta elastības iespēja konkrētiem mutilēšanas gadījumiem. Nu, piemēram, astu apciršana Zviedrijā ar likumu ir aizliegta, Lietuvā tāpat. Tālāk kādā, cik daudz lopu var, piemēram, ietilpināt konkrētā automašīnā, vai tas ir noteikts pēc skaita, pēc svara, bet ir valstīm, piemēram, arī atsevišķi noteikumi, ja cūkas ir vieglāks par 110 kg. Dānijā ir ļoti striktāk, strikti noteikumi, tie striktāki tā, tālākam transportam. Vācijai savukārt ir atšķirīgi nosaikti noteikumi transportam iekšzemē. Par Zviedriju runājot, tā valsts, kurā ir ļoti plaši dzīvnieku labturības eh, noteikumi noteikumi un vajadzīgi, piemēram, salmu izmantošana attiecībā uz visām cūkām. Un te mēs redzam, ka nacionālā līmenī noteikumi ir ļoti atšķirīgi. Te ļaujiet man jums parādīt grafiku ar to, kāds, kāda ekonomikas ietekme ir šāda veida mēriem. Nu, manuprāt, svarīgākais šai gadījumā e, ir vīdes jautājums. Te jūs redzat, ka Nīderlandē 19 centi vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību ES direktīvām vien un Nīderlandes papildu prasībām. Lielākā daļa no šiem 19 centiem ir saistīta ar vidas aizsardzības prasībām, mēslojumu izmantošanu un izvietošanu un amonjaka emisijām. 13 centi kopumā par šo, jo citās valstīs, Vācijā, Dānijā, eh, Francijā, ko izmantoja salīdzinājumam, lūk, arī Spānija un Polija, jo šīs izmaksas ir krietni mazāks. Nu, varētu jau teikt, ka, lūk, kas tad ir 19 centi, par tiem neko veiklā nenopirksi, bet ņemsim, bet atcerēsimies, ka 4 centi ir no visas šīs summas ieņēmumi lauksaimniekam, ja jūs dzīvojat kā lo, lo, no lopkopības, tā tad, nu, 19 centi tad kļūst par ļoti lielu summu. Un visbeidzot, pēdējais slaids kur grib runāt par privātām iniciatīvām, jo pastāv, protams, tiesība akti, bet tam visam faunā ir arī tādas lietas kā mazumtirgotāji un citi, kas var nakt klajā paši ar savām prasībām. Un to, vēl, to vēlējos atspoguļot šeit vispirms lūk norma Eiropas tiesas normas un prasības, tad nacionālie tiesību akti, tad mazumtirgotāju prasības un tad papildus vēl varbūt arī pri privātas iniciatīvas attiecībā uz konkrētiem zīmoliem vai koncepciju. Un tas nāk vēl kā papildinājums uh, likumā prasītajiem standartiem. Nu, šādā gadījumā gan papildus izdevums maksā patērētājs. Zināmā mērā tā ir priekšrocība, uh, tāpēc, ka tas piedāvā drošību lauksaimniekiem un lauksaimniekiem līdz ar to tad ir vienlīdzīgāk spēles noteikumi, bet papildus prasības, kas varētu būt patērētājiem, kas varētu būt pilsoņiem, nu tad tādā gadījumā viņiem par to pašiem jāmaksā. Tātad, lūk, ir šī juridiskā sistēma un vēl tālāk privāts iniciatīvas. Uh, Tā rezultātā ir arī var nošķirt vienu mazo tirgotāju no otra, kas savukārt nāk par labu viņiem. Salīdzinot ar citiem reģioniem ārpus Eiropas, piemēram, un es veicu salīdzinājumu ar ASV eh, dzīvnieku labturības standarti jomā, jāsaka, ASV šāda tiesība aktu dzīvnieku labturības jomā gandrīz tikpat kā nav pārsvarā, tur ir kaut kāda nozara standarti, mazumtirgotāju standarti un lauksemniecības paraugu praksa. Lauksemnieki savukārt, kas strādā pie šiem nozares standartiem, īpaši cūkopībā, līdz ar to faktiski eh, nu, uztur ļoti salīdzināmus dzīvnieku labturības standartus, salīdzinot ar Eiropu, un arī tāpat ir atsevišķas, piemēram, eh, telpas grūznām cūkām un tā tālāk. Uh, Un tā gan ir, nu, vienkārši šie, šie standarti tiek panākti citādāk, nekā tas notiek ASV. Tātad pie mums tas ir ar lūgtiesību aktiem Eiropas līmenī, tad nacionālā līmenī, un tad tālāk vēl arī beigu beigās arī šīs privātās iniciatīvas. Euh, Paldies! Aicinu tūlīt pāriet pie debatēm, jo komisija šobrīd nevēlas vēl uzstāties. Un dodu vārdu uh, Brazokungam. Jā, Paldies! Eiropas Savienība liek mums eh, domāt, kā tā garantē taisnīgumu, bet patiesībā ir izveidota ļoti nelīdzvērtīga, li, nelīdzsvarota eh, sistēmā lauksaimniecība eh, konkurence jomā un citās jomās. Un tā tas jau ir gadu desmitiem, un lauksaimniekiem strādāt ir arvien grūtāk Protams, vidus aizsardzība ir svarīgs jautājums, bet uh, Eiropas noteikumi līdztekus uh, dalību valsts noteikumiem uh, padara situāciju, nu, gandrīz vai um, neciešāmu, to visu vairs nav iespējams realizēt, viss kļūst ar viens sarežģītāks un nepanesams runājot par uh, to, ka ir ļoti atšķirīgas likumdošanas, uh, sevišķi attiecībā uz darba spēku izmaksām, ir valstis, kuras veicina sociālo dempingu, uh, pieļaujot, ka uh, darbinieki uh, saņem ļoti zemu atalgojumu. Tāpat fino, fitosanitārajā jomā, es domāju, tīpaši par dimetolu, kas ir kancerogēns uh, kancerogēna viela un tiek izmantota ķiršu apstrādei, eh, lai eh, pasargātu eh, ķiršus no slimībām. Tātad kā tas viss saskaras ar vides aizsardzības prasībām un patērētāju veselības aizsardzību. Em, EMSA atsacījās dot uh, se, nu, aizliegt šo produktu, jo it kā pietrūkstot um, pierādījumu. Nu, es nezinu, kā tagad izkļūt no šīs trupceļa likumdošanas jomā. Paldies tagad Hoitamā kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties par to, ka šāda uzklausīšana ir sarīkota, tas ir ļoti nepieciešami tiešām aplūkot šo jautājumu no dažādiem skatu punktiem, kad uh, tiešām ir jāizvērtē, vai šie spēles noteikumi visur ir vienādi. Un, ja mēs palūkojamies uz uh, visiem šiem tiesību aktiem, kas ir spēkā, nu, sākot, jāsaka, man ir uh, iebildumi pret to, ka varētu dot uh, lielākas uh, rīcības brīvību dalību valstīm. Es saprotu, ka jūs vēlaties panākt, lai šis atbalsts no 500 miljoniem eiro tiktu palie divkāršots bet mums ir jāskatās arī uz valsts atbalstu, lai šeit nenotiktu konkurences kropļojumi arī šajā jomā. Jūs uh, pats uh, pieminējāt krīzes fonda izmantošanu, un manuprāt, uh, šeit ir jāievēro valsts atbalsta noteikumi, jo arī tas var radīt nevienlīdzīgu spēles noteikumus dažādās dalību valstīs. Vai jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem? Paldies, Desta kungs! Liels paldies priekšsādātāji, pateicos mūsu ekspertiem, viņu teiktais bija ļoti interesants, un es gribētu uzdot virkni jautājumu. Pirmais uh, eksperts uh, runāja par uh, elastību, par, par to, ka tā ir nepieciešama. Manuprāt, tas nav tik vēlams, jo mēs jau piedzīvojam konkurences kropļojums Eiropas Savienībā, jo lauksaimniecības reforma ne visur ir vienādi īstenota un ir liels atšķirības starp dalību valstīm. Nu, kādi ir priekšlikumi? Nav tik lielas atšķirības maksājumos pirmajā pilārā starp dalību valstīm, bet dalību valstu ietvaros ir milzīgas atšķirības. Eh, Francijā no 10 eiro līdz 1000 eiro par hektāru tiek maksāts, te kaut kas ir jādara. Um, Tāpat tika piesaukti šie 500 miljoni eiro, kas ir piešķirti kā atbalsts, bet vai nebūtu uh, labāk tos, uh, teiksim, izmantot tir, tirgus uh, pasākumiem, lai mazinātu mm, pārliecīgo piedāvājumu tirgu, teiksim, attiecībā uz uh, sviestu ar šiem uh, ar pārsimts miljoniem eiro mēs ļoti daudz ko varētu uh, panākt. Un tāpat man ir lielas bāžas, bet par to netika runāts. Mēs konstatējam, ka dalība valstīs lauksaimnieki rūpējas par to, lai eh, citos valstīs ražotās pārtiks preces eh, pazustu no uh, veikalu plauktiem. Nu, tas jau vairs nav kopīgais tirgus. Nu, ja vācu uh, ražojumi vairs netiek pārdoti Francijā vai franču izstrādājumi Vācijā, nu, tas vairs nav nekāds kopīgais tirgus. Tātad šeit ir steidzami jārīkojas, lai nesagrautu kopējo tirgu. Tas man satrauc un uh, to, ko mēs piedzīvojām vakar uh, Austrijā, nu, uh, mums ir tiešām jāsargā Eiropa, lai tas viss nesabruktu. 50 gadus pastāv kopīgā lauksaimniecības politika. Un uh, šī pēdējā reforma mūs ir attālinājusi no kopējās lauksaimniecības politikas. Paldies, Dekastrokungs. Eh, tanto anch'io ringrazio Liels paldies! Es arī vēlētos pateikties vispirms ekspertiem par ļoti interesanto stāstījumu. Es arī konstatēju, ka Uh, nav vienādi spēles noteikumi dalība valstīs, un pastāv uh, liels risks, ka kopējā lauksaimniecības politika varētu tikt renacionalizēta, un kā iepriekšējais runātājs to norādīja. Mēs uh, atzīstam, ka pastāv lielas problēmas uh, piena nozarē par 30% ir cenas pazeminājušās, un uh, Mēs eh, neesam eh, raduši Eiropas risinājums Eiropas problēmām, bet esam nodevuši šo pienākumu dalību valstīm, piešķirot 500 miljonu eiro. Bet lielākā daļa šīs eh, summas tiek sadalīta tātad. Uh, ar dalību valstu starpniecību, un tas ir neefektīvs risinājums. Uh, un Deskungs teica, ka šī nauda pat visa vēl nav iztērēta. Pastāv liels renacionalizācijas risks, un ja mēs šo problēmu neatrisināsim, mums ir jāatgriežas pie Eiropas pieejas, pie tieša, tiešiem risinājumiem un nevajag to visu atkal nodot dalību valstu rokās. Mums ir nepieciešams ko, īstenot kopīgu Eiropas pieeju, jo mums ir kopējā lauksaimniecības politika. Un mans jautājums Janam Matam, ko jūs domājat par vidusposma pārskatu? Vai tas tiešām kaut ko dos, vai tā būs atkal tikai tāda tāds kosmētisks pasākums. Priekšsēdētājs Pet Petīrs kundze. Paldies priekšsēdētājiem vēlējos arī pateikties visiem ekspertiem. Gribēju uzdot uh, ko, jautājumu Ungārijas kolēģim par to, kas ir iecerēts samazinot PVN, vai jūsu veiktie pasākumi jau ir devuši konkrētus rezultātus, vai jūs esat pazeminājuši PVN no 25% uz 5% attiecībā uz cūku kaut ķermeņiem, vai arī tas attiec arī uz pienu un citiem uh, Eh, ražojumiem, vai tas ir tikai pagaidu pasākums krīzes apstākļos vai nē. Šreier kungs. Šreier kungs. Šreier kundzes atvainoju. Paldies. Liels prieks, ka notiek šī uzklausīšana, jo dzirdējām par lauksaimniecības krīzi um, arī pagājušu nedēļu un Tagad esam nonākuši pie detalizētu darbu, un es domāju, ka tiešām daudz ko varētu paveikt kopā. Man ir jautājums Māta kungam. 7. augustā tika noteikts Krievijas eh, embargo, un pilni, tam bija ļoti tieši ietekme uz uh, augļu un dārzeņu nozara. Tur runājām par 5 miljoniem, nu jau tas ir kļuvis šis polarizētājs atbalsts kļūs lielāks, uh, finansējums ir piešķirts, bet tas vēl nonau, nonācis pie dārzkopiem. Un ko pie tā varētu vainot, vai tās ir valdības? Nu, ciešā ne tikai dārzkopju, bet arī lopkopju. Ir tiešām patiesi sarešķījumi novirzīt un piešķirt šo atbalstu. Francija un, Francija un Dānija Uh, jau ir izmantojušas šos līdzekļus, bet citās valstīs tie vēl nav pieejami. Situācija ir ļoti atšķirīga. Uh, lauksaimnieki no visas Eiropas uh, sūta tūkstošiem um, vēstuļu, viņiem ir nav skaidrības par izcelsmes certifikāciju. Un, un tad es vēlētos jautāt Albertjānu Mārta kungam, vai jūsuprāt vai jūs prāt, um, tad viss notiek efektīvā veidā. Un arī vairs gribētu vērsties pie runātāja, kurš runāja par Nīderlandes cūkopības nozaru un augstajām izmaksām. Nesen šo jautājumu arī uh, uzdevām uh, ministru padomē. Un tad man dāma kungam šeit Briselē. Un viņi skaidri norādīja, ka ir izdarīts lielas uh, investīcijas, un ir skaidrs, kā ir arī uh, vēlmi saņemt kādu pēļņu no šīm investīcijām, bet vai to var uzskatīt arī par būtisku šķērsli, kā Nīderlandes lauksaimnieki plāno gūt pēļņu no šīm investīcijām, ko viņi ieguldījuši dzīvnieku labturībā un arī vidas aizsardzībās jomā. Un vēl pēdējais jautājums. Natūra 2000 dzīvotņu un putnu direktīva. Mēs pieņēmām arī bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un tika noteikts Eiropas līmeņa vadlīnijas. Mm, vai tas ir pareizais veids, kā nonākt pie kāda risinājuma? Mārta kungs, jūs jau zināt, ka provincē, ko es pārstāvu, esam redzējuši, ka tātad nu, tiek īpašuma atsavināšana. Un tad jautājums ir par to, kā lai mēs atrodam pareizo veidu, kā piemērot un īstenot vadlīnijas. Es vēršos arī ar šo jautājumu pie kolēģiem no citām valstīm. Es, protams, runāju par, no savas perspektīvas, no Nīderlandes perspektīvas, zinu, ka šo problēmu saturās, saskarās arī citas valstis, un ir tiešām žēl, ja neatradīsim risinājums, varētu nozīmēt piena nozares beigas Nīderlandē. Paldies! Un tagad. Ich fand es schon überraschend, dass aus. Paldies, saka Hoizlinkungs, jā, mani pārsteidz tas, ka nu nav tādas vienotas politikas it kā šai jomā un ka tiek tagad runāts par renacionalizāciju, tagad arī Brexits draud un Briti savu nacionālo politiku izno Francija varētu īstenot savu politiku, nu, uh, vai tad mums vajag vēl vairāk vienoties un kopīgus noteikumus uh, pieņemt, bet uh, problēmas jau ir ar uh, noteikumu īstenošanu, teiksim, attiecībā uz dzīvnieku labturību. Uh, šie noteikumi ir spēkā jau sen, bet netiek īstenoti pietiekami konsekventi. Ja Eh, būs, eh, protams, ir atšķirības, eh, pat ja mums ir šīs vienotās politikas, bet ir arī jomas, kur šīs atšķirības izlīdzinās. Intensīvā lauksaimniecība Nīderlandē, Vācijā noteiktās reģionos un arī Īrijā. Ja, bet ir arī reģioni, kur ir maza, maz dzīvnieku blīvums. Tur nav uh, runa par konkurences kropļēmiem, bet gan par standārtu īstenošanu arī vides jomā. Varbūt, ka mēs varētu labāk arī vienoties par izcelsmes norādēm. Mums ir atklāti jānorāda, no kurienes šie ražojumi nāk, un tad arī patērētēm būtu brīvas izvēles iespējas tos iegādāties vai nē. E, e, un e, izskanēja, ka KLP pēdējā reforma ir radījusi lielāku nevienlīdzību. Nezinu, vai ekspertu apstiprinās vai nē, bet man tā nešķiet. Protams, eh, neviens arī neapstrād, neapstrīdēs to, ka ir ies, nepieciešamas lielāka elastība otrajā pīlā, bet mums visiem ir tomēr jāorientēs uz vienādiem noteikumiem. Paldies, Ferānkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Esmu nedaudz pārsteigts, jo pirmo reizi lauksaimniecības komitejā mums notiek politiskas debatas. Mani tas pārsteidz. Manuprāt, lauksaimniecība nav ne labina kreisa politika, bet uh, Desa kungs un Kastro kungs tagad grib ar lauksaimniecību sajaukt Eiropas iekšpolitiku. Manuprāt, uh, tas ir uh, nu, nepareizs pārsteidzīgs secinājums nu, ka mēs it kā būtu atbildīgi par uh, Austrijas iekšpolitiku, nu, gribu teikt, uh, De Castro kungam, ja jūs vēlaties, lai uh, dalību valstis vairs nevarētu uh, īstenot lauksaimniecības politiku, bet visu noteikti tikai komisija, nu tad lūdzu uh, Eh, varat arī politizēt mūsu lauksaimniecības komiteju. Nu, pirmo reizi mums ir tādas politiskas debatas, man ļoti žēl, ka tas tā ir. Katrā ziņā Nacionālā fronte to nevēlas. Nu, tagad eh, nedaudz komentējot to, kas eh, šeit izskanē, gribu norādīt Ja jūs nevēlaties redzēt to, kas šobrīd notiek Eiropas Savienībā, ka ir Hogana kunga pseidoplāns, jūs visi uh, bijāt klāt, kad tika prezentēts šis steidzamās rīcības plāns, tas ir tik prezidents ar lielu novēlošanos, ar to absolūti nepietiek, tur netiek ņemta vērā realitāte un grūtības, kas pastāv lauksaimniecībā. Uh, Nu, diemžēl eh, Eiropas komisija ir atbildīga par pašreizējo krīzi lauksaimniecībā. Turklāt katra valsts atbalsta savu lauksaimniecības politiku. Nu, ja būtu tikai Eiropas pasākumi, lai atbalstītu Eiropas uh, lauksaimniecību, nu, tas nozīmē ignorēt, ka situācija valstīs ir atšķirīga. Un šobrīd ir nevis jānosoda dalību valstu politiķi, bet gan Eiropas komisijas īstenotā politika, ko mēs konstatējam piena nozarē. Šī politika noved pie tā, ka valstīm vairs nav iespējas kontrolēt savu lauksaimniecību, bet valstīm tiek uzspiests pakļauties Eiropas Savienībai, Eiropas komisijas dominancei, un ļoti žēl, ka mēs nevaram uh, šeit vienoties un konstatēt, kādi trūkumi ir uh, KLP kopš 2014. gada, un uh, tas ir acīm redzams, un ja mēs tiešām vēlamies, lai valstis zaudē kontroli par savu lauksaimniecību, un tikai lai Hogana kungs var uh, uh, vadīt visu mūsu darbu šeit lauksaimniecības komitejā. Paldies! Köszönöm szépen. Petír képviselő asszony. Paldies, uh, Erdos kungs saka. Petīrs kundze teica uh, tādus vārdus, kam varu pievienoties. Tātad uh, PVN paziņ, pazeminājums uh, gaļai eh, no uh, eh, 25 uz 5 procentiem. Tas jau ir izlēmts un tas attieksies arī uz pienu un olām Ungārijā un tas nebūs pagaidu pasākums, tas būs pastāvīgs pasākums. Es gribētu jautāt Sabatkai kungam, kāda būs ietekme Tātad mēs pazeminājām PVN no 25 uz 5 procentiem. Kāda būs ietekme uz piena nozari? Paldies! Tagad uh, ierosinu dot uh, vārdu mūsu ekspertiem. Uh, apmēram divas minūtes katram, lai viņi varētu uzdot, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Vispirms Lindberga kungs, vārds jums. Paldies! Es sapratu no jautājumiem, Tad varbūt kādam radās iespējas, ka es atbalstīju šo elastīgumu un dažādās prasības atšķirīgās dalībvalstīs, bet tā tas nav. Es kurš vienkārši pastāstīju par to, kāda ir pašreizējā situācija, un ja vēlaties to mainīt, tad mans ierosinājums caurskatāmības palielināšanai bija uh, tāds, ka ir jāpiešķir lausēmniekiem instruments, kas ļautu mazinēt, mazināt atšķirības dalību valstīs. Lai viņiem būtu lielāka izpratne par to, kā dažādi noteikumi ir piemēroti dažādās dalību valstīs, mūsuprāt, būtu vienkāršāk no dalību valstu viedokļa, komisijas viedokļa, tad, tad varētu identificēt un noteikt, kas ir jāmaina. Uh, un mana pieredze rāda, ka esam izmantojuši šo informāciju no citām dalību valstīm, lai mainītu to, kā lietas tiek risinātas un uh, darītas Dānijā. Paldies! Köszönöm szépen Petir asszony kérdését. Szabadkáj kungam vārds. Jā, es gribētu atbildēt Petirs kundzei Nu, jūs kolēģis jau daļēji uz to atbildēja. 2016. gadā, tātad šā gada janvārī, mēs pazeminājām PVN no 27 uz 5 procentiem un mēs arī sagaidām, ka cūgaļas tirgus varētu stabilizēties šo pasākumu rezultātā. Mums ir uh, jau pieejama informācija par uh, nabadzības līmeni, un tas liecina, ka 60% iedzīvotāji vienkārši nevar iegādāties cūgaļu, viņiem nav naudas, un tātad šis pasākums varētu ietekmēt situāciju. Tālāk par piena nozari un putnkopību. Arī š šīs tendences atspoguļojas arī citās nozerēs, piemēram, lielopu gaļas nozarē. Ir paredzēts šāds pasākums arī attiecībā uz olām, pazemināt PVN no 27 uz 5 procentiem, bet šis pazeminājums neatiec uz visiem pārtiks produktiem. Tātad cūkgaļai tie ir pamat izstrādājumi, kalt ķermeņi, eh, maz pārstrādāti produkti, piemēram, eh, maltā gaļa ir arī tāds eh, cūgaļas izstrādājums, kas ir maz pārstrādāts, un uz to arī attiecās šis pazeminājums. divas trešdaļas uh, iedzīvotāju ir trūcīgi, Un mēs domājam, ka šīs PVN pazeminājums uh, stimulēs uh, patēriņu, un tas savukārt palīdzēs stabilizēt situāciju tirgu un nedaudz palielināt ražošanas apjomu. Protams, būs nepieciešams uh, veikt ietekmes novērtējumu, ir paredzēti uh, simtiem miljonu eiro šiem pasākumiem, un kad mēs būsim veikuši iecerētos pasākums, tad mēs varēsim arī izvērtēt pilnībā to ietekmi. Paldies, tagad vārds uh, Mata kungam. Dank u, eh, voorzitter. Ik had een aantal gerichte vragen om te... Liels paldies, priekšsēdētāji man tika adresēti pāris jautājumi. Tik uzdots jautājums par sociālo dempingu. Un pilnīgi noteikti tā ir lieta, no kuras mums ir jāizvairās. Tik uzdots arī jautājums par to, ka nav noteikti vienota minimālā alga Eiropas Savienības līmenī, un, protams, ka tam ir tieši ietekme uz līdzvērtīgiem spēles noteikumiem. Arī tas ir jautājums, kas rada uh, bažas arī manai organizācijai un arī lauksaimniecības ministriem. Vienota minimālā alga Eiropā noteikti būtu liederīgs risinājums. Tik uzdots jautājums arī par krīzes fondu un 500 miljoniem eiro. Visi jau zina, ka ja tiks ņemti vairāk līdzekļi no krīzes fonda, tas nozīmēs tātad sāk tiešos maksājumus. Tas ir sliktākais, ko varētu izdarīt. Pārsimt miljoni eiro. Um, nu, tiem nav, nevar būt liela ietekme tirgu kopumā. Tas noteikti nav labākais risinājums. Vislabākais veids, kā varētu rīkoties, ir uh, sniegt stimulus eksportam, uh, piedalīties dažādos uh, Eh, tirzniecības izstādēs un tā tālāk diversificēt un mainīt veidu, kā mēs eksportējam preces. Es domāju, ka uh, eh, Junkerkungam vajadzētu doties uz Krieviju. Viņš jau to darīja un ir beigās. Bet mums ir um, jānodrošina tas, ka Junkerkungs dod uz Krieviju un pēc sarunas, jo situācija lauksainiekiem ir ļoti slikta. Fakts ir tāds, ka arī Krievijas lauksaimniekus ir skārusi Krievijas politika un embargo. Un mēs zinām, ka Krievijas iedzīvotāji tērē 50% no saviem ieņēmumiem pārtikai, tā vietā, lai viņi varētu plaši uh, izmantot un lietot uh, iepirkt Eiropas uh, ābolus un citas izdevīgākas preces. Uh, Daisa kungs uzdeva jautājumu par 500 miljoniem eiro un domāju, ka uh, Mēs būtu varējuši rīkoties tomēr citādāk. Mēs, protams, esam priecīgi par to, ka mums šie 500 miljoni eiro ir piešķirti, bet ir problēmas ar šo līdzakļu sadalīšanu. Mm. Ir jākonstatē, ka šī sadalīšana notikusi līdzvērtīga Eiropas līmenī. Uh, Mm, Nīderlandes lauksaimnieki ir mm, runājuši ar atbildīgo ministru par šo jautājumu, bet ir skaidrs, ka līdzekļi nav sasnieguši lauksaimnieku maciņus. Mm, līdzekļi ir izmantoti visas nozares uh, atjaunošanai, uzlabošanai Nīderlandā, Nīderlandē, bet uh, līdzekļi nav nonākuši tieši pie lauksaimniekiem. Problēma ir tāda, ja ir nacionālā programma, nacionālā dienas kārtība, uh, tad tas eh, šādā veida palīdzība ne, nepalīdzēs tieši lauksaimniekiem un dārzkopiem. Ir jau skaidrs, ka, ja tiek piešķirt kādi līdzekļi, tad tie ir sadalām un izmantojama atbilstoši noteikumiem. Ir arī jāatzīst, ka politika kopumā nav nodrošināta pret krīzes situācijām. Es runāju arī par Uh, vidusposma pārskatu, mm, kur varētu tikt domāts par līdzekļu pārdali. Bet uh, atgriežoties pie šī vidus posma pārskatu, un ja notiktu kāda līdzekļu pārdala, es domāju, ka to vajadzētu darīt veidā, kas veicinātu eksportu. Tas būtu pareizais veids, kā rīkoties. Uh, bet man nav liels pārliecības par vidus posmu pārskatu, jo īpaši gadījumā, ja līdzekļi tiek nu, tad, atņemti vai izņemti no lauksaimniecības jomas. Krievijas tirgus ir tāds tirgus, kuru mums noteikti vajadzētu mēģināt atvērt vēlreiz. Prezidents Junkers teica, ka viņš noteikti sako līdzi notikuma attīstībai Viņš arī uh, Tad, es domāju, ka laika gaitā Junkera kungs nāks klajā ar jaunu pieeju, jauniem risinājumiem, kas darbosies veiksmīgi. Patērētāji varbūt var nezināt, kādu a, ceļu ir nākuši nopirktie pārtikas produkti. Un mm, mēs a, saņemam a, bieži vien sūdzības, ja netiek atbilstoši izmantots marķējums. Un tas atstāja negatīvi ietekmi uz patērētājiem, kas var ietekmēt viņu izvēli. Es ceru, ka mēs atradīsim pareizo līdzsvarotu risinājumu. Izskanēja jautājums par Natura 2000 un ir jānodrošina dzīvnieku un putnu labturību, bet uh, nu, ne, nepārspīlēsim tik tālu, ka lauksaimnieki paši kļūst par apdraudētu sugu. Ir jādomā par līdzsvaru, par lauksaimniecību un dabas apsvērumiem, un visi noteikumi ir jāpiemēro ar zināmu elastīgumu devu. Nu, domājot par kādām ganībām. Un, kas tiek varbūt, um, ir tiek piešķirt arī līgumi šādai vidē draudzīgai lauksaimniecībai, bet ir visam, visam, tiek, visam vajadzētu darīt um, līdzsvaroti un saprātīgi. Un es domāju, ka ir iespējams atrast pareizo līdzsvaru starp lauksaimniecību un dabas aizsardzību. Šī, kas bija Ferāna kungs, kas izteica komentāru uh, un teica, ka šī nacionālā pieeja ir vislabākā. Viņš pārstāv Franciju, un uh, Francija ir tres, trešā pasaules lielākā lauksaimniecības produktu eksportētāja, un Eiropas beigas nozīmēs arī Francijas lauksaimniecības beigas, manuprāt. Un vislabākais uh, veids, kā uh, rīkoties, ir izmantot pieejamos līdzekļus, jo tādi tiks atrasti un izmantot to eh, tādā savienības pieejām. Tas arī nodrošinās vislabākos, labākas veiksmes izredzes visiem mums. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijā un uzdeva jautājumus. Paldies, un tagad hosts kungs. Gribētu atbildēt Šrājeras kundzes jautājumam. Jautājumu. Viņa pieminēja izmaksas. Uh, Nu, un kāda ir iegūstamā peļņa, ja tiek veikti kādas investīcijas dzīvnieku labturības un vidas aizsardzības jomā. Ir divas direktīvas, kas attiecās tieši šiem jautājumiem. Un, protams, ka tām var būt ietekme arī uz pēļņas izredzēm, arī, piemēram, sivēnu mirstības uh, rādītāji var tieši ietekmēt uh, finansiālos apsvērumus. Ir um, zināms veids, kā mēs varam skatīt sabiedrību kopumā, lauksaimniekus un uh, patērētājus. Un, uh, bet es domāju, ka ir veidi, kā var atrast līdzsvarotu risinājumu, lai samērotu visu šo pušu intereses. Un ir vēl kāda lieta, ko gribētu piebilst. Zviedrijā ir augsts pieprasījums pēc eh, salmiem, tātad eh, dzīvnieku, eh, tātad kūtīs, bet situācija Spānijā ir pavisam atšķirīga, jo mm, salmus ne, pagājuši nevar izmantot karstā klimatā. Piemēram, Nīderlandē, ja aplūkojam tendences kopumā, ir iezīmēs skaidra tendence a, privātu institīvu virzienā. Un, ja paskatāmies, cik a, daudz kvadrātmetri ir pieejami katrai cūkai, tas ir skaidri noteikts likumdošanā. Bet a, tika konstatēts, ka tas ir pārāk, šādi, šie noteikumi dodas pārāk tālu un ka ir jāmeklē labāki risinājumi. ir iespējams noteikt uh, vispārējo ietvaru, noteikt to tiesību aktos, un mēs a, uh, esam mainījuši un pielāgojuši savus noteikumus, lai tiktu paredzēts iespējas arī privātajam sektoram. Paldies! Liels paldies par jūsu uzstāšanos un atbildēm, un paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Tas ļoti būtiski mūsu kopīgajam pārdomu procesam. Šīs eh, debates mums eh, palīdzēs pavirzīties uz priekšu mūsu darbā. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Tā bija mūsu šīs pēcpusdienas sēdes eh, pirmā daļa. Un tagad punkts par tātad viedokļu apmaiņu ar Eiropas komisiju par deleģētajiem un īstenošanas aktiem la, attiecībā uz lauksaimniecības krīzi. Tagad izsludinu dažu minūšu pārtraukumu, gaidot, kad pie mums ieradīsies Eiropas komisijas pārstāvis. Un, uh, gribu uh, izmantot šo iespēju, lai apsveiktu sirsnīgi dzimšanas dienā Pēteru Jāru. Vakar viņš svinēja savu dzimšanas dienu. Tātad gaidām tagad komisijas pārstāvi. Je vous propose de, de reprendre les travaux, parce que M. Corté nous a, nous a rejoint. Je... Rosinu turpināt darbu, jo Korte kungs ir mums pievienojies. Sveicu viņu. Tātad sākam mūsu sanāksmes otro daļu. Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas. Pour que cet échange de vues puisse... Mums ir jāsāk viedokļu apmaiņa par uh, ar komisiju par deleģētajiem un īstenošanas aktiem saistībā ar lauksaimniecības krīzi. Pateicos Kortekungam par to, ka viņš ir pie mums ieradies. Yeah. Uh, Kā jūs zināt, komisārs Hogans uh, marta, 14. mārta lauksaimniecības un zilsaimniecības padomē informējuši ar šiem pasākumiem. Esam saņēmuši deleģēto aktu par piena nozari. Tas ir pieņēmts steidzamības kārtībā un tā tad arī stājies jau spēkā bet mums parlamentam vēl ir iespēja pret to iebilst Tas ir cieši saistīts ar īstenošanas aktu par to pašu jautājumu saskaņā ar komisijas uh, šā gada 11. mārta uh, regulu par pasākumiem piena sektorā. Es aicinu Kortes kungu mūs informēt par to, kādēļ komisija ir pieņēmusi šos divus aktus, kāds ir to saturs un mērķis. Un arī Eh, lūdzu viņu informēt eh, mūs par to, kādi citi eh, deleģētie un īstenošanas akti tiek gatavoti lauksaimniecības ģenerāla direkcijā. Lūdzu, vārds jums. Merci, monsieur le président, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Andre Jokungs, atvainojos par to, ka biju aizkavējies, pateicos arī par to, ka šis punkts ir iekļauts uh, jūsu šīs uh, pēcpusdienas sēdes darba kārtībā. Gribu vispirms teikt, ka situācija lauksaimniecības tirgu um, nebūt nav apmierinoša. Cenas joprojām ir ļoti zemas, ir tīpaši piena un cūgaļas uh, nozarē. No Un tādēļ šī viedokļa apmaiņa ir ļoti būtiska. Un mm, es jūs informēšu par to, ko komisija ir veikusi, paveikusi kopš komisāra uzstāšanās plenārsēdē pirms divām nedēļām. Nesmu paredzējis priekšādātāji iedziļināties detaļās attiecībā uz katru no mēriem un pasākumiem, kas tiek šobrīd īstenot no komisijas puses. Jūs jau zināt, ka martā komisārs Hogans izziņoja 13 šādus papildu pasākumus, lai cīnītos pret krīzu lauksaimniecības tirgū. Bet saskaņā ar jūsu lūgumu es tad pievērsīšos deleģētajiem aktiem. Protams, ka darbs turpinās, ļoti lielā apjomā turpinās, joprojām cenšamies pārvaldīt privātos uzkrā, privāto uzkrājumu, atbalsta schēmas, izveidot lauksaimniecības darba grupu grupa, tirgus darba grupa, jūsu pārstāvis arī tika uzaicināts Viermarkungs priekšādātājs un tad aicināt uz tikšanos rīt. Uh, Šīs grupas ietvaros komisija turklāt ir arī padarījusi papildus līdzekļus pieejams um, lauksamtības preču tirgošanas veicināšanai. Atcerēsieties par 30 miljoniem eiro, kas tika padarīti iespējami arī piena dzeršanas pasākumiem Sīrijā. Tas bija saistīts tieši ar Eiropas, Eiropā saražotu pienu. Šī programma arī šobrīd tiek īstenota. Uh, Nu, protams, komisāra kungs un tā dienas aktīvi pēta visu veidu iespējas attiecībā uz jauniem tirgiem, jaunām tirgus vietām. Komisārs bija nu pa Ķīnā, Japānā, tas bija jau pagājušajā nedēļā, tieši šādu iemeslu dēļ. Bet nu tagad ļaujiet varbūt mazliet vairāk pastāstīt par to, kas tad ir noticis kopš pēdējās reizes, kad pirms divām nedēļām eh, komisārs bija šeit un ar jums runāja. Pirmais pasākums, ko vēlos minēt, ir kaut kas tāds, kam nav vajadzīga Eiropas parlamenta piekrišana, bet kas, tā, kas tāpat laikā ir ārkārtīgi nozīmīgs, respektīvi griestu palielināšana intervences iepirkumiem attiecībā uz vāpienu pulveri. Uh, regulējumā paredzēta maksimālā tonāža 1900 e, tonnas attiecībā uz vāpienu pulveri un 15 000 tonnas sviestam. Virs, tad, kad šis limits tiek sasniegts, tad komisijai tālāk ir jāpāriet uz iepirkuma sistēmu. Uh, konkursu sistēmu vairs nedrīkstam iepirkt vienkārši tāpat. Nu, komisija nāca klajā priekšlikumu dubult šo, šos griestus, respektīvi 2018 eh, tonnas attiecībā uz šo pulveri un 30 tonnas eh, sviestam. Padomu ļoti ātri šos, šos skaitļus apstiprināja, un tas nozīmē, ka šobrīd pastāv iespēja turpināt iepirkt mārpienu pulveri un sviestu krietni ilgāku laiku, līdz brīdim, kamēr būs sasniegti griesti 2018 tūkstoši. Tātad, tāpat laikā komisija protams, iepērk um, preci šādos lielos apjomos, un tā pati pa sevi nav nekāda labā zīme. Tas nozīmē, ka tirgus nespēj šos produktus absorbēt, uh, netiek pirkt šis pulvers. Nav problēma ar sviestu, gan um, sviesta gadījumā, jāsaka, te um, nav problēma. Problēma ir ar šo vājpienu pulveri. Nu, tas tikai parāda, ka, nu, piensaimniecības sektora krīze ir visai dziļa. Nu, lūk, tas ir paveikts Nu, tad ir šī jaunā paaugstināto griezu sistēma, ir spēkā koši pagājušās nedēļas. Vēl viena lieta piensaimniecības kontaktā priekšādātāju, un jūs par to jau ieminējāties, ir šie divi mēri, šie divi pasākumi, ko komisija pieņēma, lai mudinātu brīvprātīgas vienošanās starp lauksaimniekiem par pienu ražošanas plānošanu. Tas ir īstenošanas akts saskaņā ar 222. pānta kopējā tirgus regulas uh, eh, ietveros uh, eh, formulējumu deliģētie akti un īstenošanas akti abi ir tikuši pieņemti, apstiprināti un ir spēkā kopš 13. aprīļa. Un tie attieksie, būs spēkā sešus mēnešus līdz 12. oktobrim. Kopējā tirgus organizācijas regula jeb KTO, e ļauj šo periodu iespējami pagarināt vēl līdz saši, par sešiem mēnešiem. Tātad kavēšanās ar kādu eh, nu, termiņš, kuros šos nu, vienošanās var slēgt, šobrīd jau risinās. Nu, ja, ja man ļausiet, tad es labprāt pāris vārdos paskaidrotu sīkāk, kāpēc šis ir tik ārkārtīgi svarīgs juridisks instruments, kāpēc mēs aicinām arī parlamentu līdz ar to dot atzinīgu, pozitīvu atzinumu, tad eh, tie brīdī, kad parlaments eh, pārbaudīs šo deleģēto aktu. Ja skatāmies uz to, kas notiek tirgu, kāpēc ir svarīgi veicināt to, ka Eiropas piensaimnieki ražo mazāk pienu un kāpēc to tik grūti panākt bez šāda konkrēta instrumenta. Ja skatāmies uz situāciju pienu tirgu Eiropas Savienībā, tad uh, konstatējam, ka tur darbojas trīs faktori. Uh, Mm, trīs faktori, kas rada problēmas. Pirmām kārtām, bez šaubām, nu tāds pilnīgs sanīkums pasaules cenās attiecībā uz piena produktiem. Šāda veida cenu kritumu piedzīvojam visur pasaulē. Visi piensaimnieki pasaulē šobrīd sastopas ar grūtībām. Tas nāk kā rezultāts arī preču eh, patēriņa preču cenu kritumam, un tas attiec pat ne tikai uz pienu, jo pieprasījums samazinās, un tas at, īpaši no Ķīnas puses. Tas ir viens no pirmajiem iemesliem. Nākamais iemesls, kāpēc piesaimniecības sektors sastopas ar problēmām Eiropā, ir saistīts ar Krievijas embargo. Kā jau jūs zināt, Krievija bija ļoti svarīgs piena preču tirgus Eiropas Savienībā, šis tirgus nu ir ciet jau kopš 2014. gada augusta. Trešais iemesls ir tas, ka pēc piena kvotu um, termiņa iztecēšanas uh, esam pie, novērojuši piena, piena ražošanā krietnu palielinājumu. Tas, protams, grūtības tirgu ir vēl vairāk sāsinājis. Tāpat jau bija pārprodukcija pir, nu, minēto pirmo divu iemeslu pēc, nu, un tagad redzam, un skaitļus šobrīd iegūstam, nu, reizi mēnesī, konstatējam, redzam, ka Eiropā kopumā 4-5% vairāk piena tiek saražots ik mēnesi nekā iepriekš, kopš brīža, kad kvotu režīms tika atcelts šis palielinājums gan ir ļoti atšķirīgs no vienas dalībvalsts uz otru. Ne visos reģionos šis palielinājums ir tik liels, bet, nu, kopējais vidējais palielinājums, tātad šī tendence tomēr ir pieaugoša. Ja skatāmies tirgu, pientirgus observatorijas mājaslapā, tad tur šie skaitļi visi ir pieejami. Un tieši šis faktors krīzes kontekstā ir tas, ko cenšamies risināt ar minētajiem diviem pasākumiem. Tātad no vienas puses piedāvājam lauksaimniekiem iespēju, kas ir gana organizēta savā starpā, e, nu, tālāk mobilizēties dažādās ražotāju organizācijās, nu, vai kaut kāda veida federācijās, profesionālās un tā tālāk. Un tad, ja viņi var šādā veidā kooperatīvi sadarboties, tad viņi var sanākt kopā un savstarpēji vienoties, kolektīvi vienoties par to, cik daudz piena piedāvās Parasti šāda veida sistēmas un vienošanos un diskusijas Eh, nu, ne, nav atļautas, jo tās ir pretunā konkurences noteikumiem Eiropas Savienībā un tiesību aktiem, kas tos regulē. Jo nav iespēja, nedrīkst, mm, tas tiek sauc par karteli, ja šādi ražotāji savā starpā viedojas par piedāvājumu. Bet šāda veida mērs ir iespējams eh, smagas krīzes gadījumā, respektīvi, lūk, lauksaimniekiem atcelt šo prasību, ja viņi savstarpēji ir pietiekami organizējušies eh, šādās organizācijās. Un tieši to mēs arī šobrīd darām. Mēs atceļam šo prasību par eh, ražošanas apjoma vienošan vienošanos. Un tas, lai palīdzētu lauksaimniekiem un uzņēmumiem, kas vēlētos savā starpā vienoties ražot mazāk, kas vēlētos eh, vienoties par piegādes mehānismiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Turklāt šī ir pirmā reize, kad to izmantojam. Tas ir tāds jauns noteikums, jauns, eh, tāds jauna prasība. 2013. gada KTO regulā tas ir iekļauts un to tagad arī izmantojam attiecīgi. Tātad, lūk, komisārs līdz ar to, un arī mēs, protams, cenšamies mudināt piensaimniecības sektoru attiecīgi šo iespēju arī izmantot. Tālāk, kopsavilkumā priekšādātāji iziešu cauri ātri vēl pāris, trim, četriem varbūt svarīgiem punktiem, ko vēlējuši šodien pieminēt. E, komisārs turklāt ir uzsācis procedūru, lai izveidotu gaļas tirgus observatoriju. Jūs zinat, ka ir piena tirgus observatorija, kur jau minēja tā darbojas, nu jau divus, trīs gadus, un komisārs Hogans nu pat paziņoja, ka līdzīga veida observatorija tiks izveidota arī attiecī, attiecībā uz gaļas tirgu, lai novērotu mm, tendences tur. Tehniski tīri, nu, tādā birokrātijas aparāta ietvaros ir iespējams tikai komisijā tādā veidā, ka izvietojam ekspertu grupu, uh, un ekspertu atlasi veids ar atvērtu konkursu, atklātu konkursu ar attiecīgi iesniegtiem pieprasījumiem. Ir konkursu noteikumi šobrīd jau publicēti, un lūk, eksperti var tagad pieteikties, un tas iespējams līdz 15. maijam. Pirmā gaļas tirgus observatorijas grupas tikšanās reize, cerams, notiks vēl līdz vasaras sākumam. Un līdz ar to lūk, mūsu rīcībā būs vēl viens instruments, lai daudz ciešāk sekot līdzi notikumiem gaļas tirgu. Tas attiec gan uz cūgaļu, gan lielopu gaļu, gan vistas gaļu. Tālāk pāris vārdos par um, dārzeņu un augļu sektoru. Nu, tās labās ziņas no šī sektora ir tādas, ka, ja skatāmies uz tirniecības statistiku un datiem, tad konstatējam, ka liela daļa operātoru šajos sektoros ir atbilstīgi pielāgojušies tam, ka zaudēts Krievijas tirgus un raduši alternatīvas pārdošanas veidus. Uh, un vietas. Jūs atcerēsieties, ka Eiropas Savienība šai jomā iejaucās, tas notika jau 2014. gada augustā, septembrī, nākot klāt ar konkrētiem pasākumiem, kas tika vērsta tieši uz šo sektoru, augļu dārzeņu sektoru, tātad precēm, kas diezgan ātri sabojājas. Uh, Nu, šobrīd no tirgus ar šo mehānismu palīdzību mums ir izdevies izņemt mazliet vairāk par vienu miljonu tonu augļu un dārzeņu. Kopējās, kopējās izmaksas šiem pasākumiem nu, divu gadu garumā bija 262 miljoni eiro pasākums, kas tiek apstiprināts šo, tika, kas ir spēkā šobrīd, līdz jūnija beigām e, beigs savu darbību, un komisija drīz vien nāks klajā ar priekšlikumu par jaunu instrumentu, kas būs deleģētais akts. Tātad, lūk, tas būs jau otrais deleģētais akts, Andriekungs, kas no, drīz nonāks uz jūsu galdiem, un tas savukārt tur tiks runāts par iespēju pagarināt šo pašreizējo programmu uz vēl vienu gadu, līdz 2017. gada jūnija beigām. Nu, protams, ja embargo netiks atcelts ātrāk, kas, protams, būtu vienkārši lieliski, bet, nu, katrā ziņā labāk uzsāksim ar, eh, nu, šādu regulējumu, kas spēkā vēl vienu gadu. Esam ļoti uzmanīgi arī skatījušies uz nepieciešamību pielāgot pašreizējo sistēmu, jeb schēmu. Un tā kā, nu, rit jau trešais gads, kad šī schēma darbojas, un šajā sektorā ļoti daudzi jau ir atraduši alternatīvas noieta tirgus, tad budžeta ietver šai jaunai schēmai un arī kvantitāte, kvantitāte, par ko šeit runājam, jeb apjomi, būs būtiski samazināti. Un līdz ar to, kā jau teicu, komisija drīz nāks klējā ar atsevišķu aploksni šim e, jautājumam un tos tās sadalījumu pa dalību valstīm. Kopš 2014. gada esam vērojuši notikumu attīstību un arī šodien redzam to, ka skatāmies lūk uz šiem instrumentiem un prasam, kā tad ir absorpcijas spēja šim instrumentam reglamentam, kas ir spēkā jau kopš 2015. gada 30. jūnija, tātad nu jau vairāk kā gadu, tad ir apmēram 35% šis skaitlis. 35% ir ap, izmantoti, absorbēti. Tas ir labi, tas nozīmē, ka ir mazāk vajadzība pēc šāda veida instrumentu, un līdz ar to, es domāju, trešai, trešajā gadā varam nākt klajā ar samazinātām summām un deleģētā akta priekšlikumu, kur šādas tendences tiek ņemtas vērā. Visbeidzot, finansējums. komisārs šķiet skaidru un gaišu pateicis pat arī plenārsēdē pirms divām nedēļām, ka šobrīd nav nemazākās iespējas ES budžeta ietvaros piedāvāt finansējumu, lai palīdzētu tiem lauksamniekiem, kas vēlas samazināt pienražošanas apjoms. Tomēr esam īstenojušas plašas diskusijas un pat ļāvuši šāda veida valsts atbalsta pasākums nodrošināt dalību valstīm. Valsts atbalsta pasākumu, kas tādā gadījumā palīdzētu lauksaimniekiem, kas sastapušās ar grūtībām, un tie nāktu kā papildus, eh, kā papildinājums tām valsts atbalsta schēmām, kas šobrīd jau pastāv, esam turklāt dalību valstīm piedāvājuši arī vadlīnijas pamatnostādnes, viņi var sniegt līdz pat 15 tūkstošiem eiro uz lauksaimnieku gadā, nu, tā gadījumā, ja lauksaimnieks sastopas ar grūtībām. Šajā kontekstā ir arī nu, tāds svarīgs elements, ko gribu pieminēt atsevišķi, respektīvi šis valsts atbalsts var tikt sniegts kā aizdevums, kas pēc tam tiktu, protams, atmaksāts, jeb uh, kā garantijas ja lauksemnieks apņemas eh, šī valsts atbalsta schēmas ietvaros samazināt eh, ražošanu vai stabilizēt ražošanu, tad tādā gadījumā šāda veida valsts atbalstu iespējams piedāvāt arī kā grantu, jeb ja piešķīrumu, respektīvi, ka tas vairs pēc tam nav jāatmaksā. Bet šādā, šāds gadījums iespējams tikai tad, ja ir saistības arī no ražotāja puses, un šajā gadījumā es, protams, runāju tieši par piensaimniecības sektoru. Šādā gadījumā piensaimniekam lūk ir eh, jāapsolās, ka viņš ražos mazāk mazāk piena. Vai vismaz nekādā gadījumā neražos vairāk piena, jo, nu, būtu ļoti dīvaini uzsākt valsts atbalsta schēmu, kā rezultātā, nu, piedāvāts kompensācijas piensaimniekiem, kas nonākuši grūtībās, bet viņi tad ņem un metas eh, ražot vairāk piena. Nu, tas nebūtu atbilstīgi, tas nebūtu visai gudri. domāju, ka ar šiem pasākumiem šķiet eh, esam, esmu visiem izgājis cauri, esmu sniedzis jums to svaigāko informāciju par pasākumiem, kas tika publiskoti pirms divām nedēļām. Nu, un, protams, es patiešām ceru, ka pavisam drīz jūs varēsiet dot pozitīvu atzinumu un teikt uh, jāvārdu šiem deleģētajiem aktiem, kas šobrīd ir jau jūsu priekšā attiecībā lūkušiem kooperatīviem par brīvprātīgu vienošanos. Uh, Um, piena apjomu samazinājumu, ražot sažūtā piena apjomu samazināšanā, un tad, protams, kā jau teicu, arī deleģētais akts par dārzeņu un augļu tirgu arī pavisam drīz būs jūsu priekšā un ceru, ka varēsiet to atbalstīt. Lielas paldies! Merci, merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Kortes uh, kungs. Sāksim debates, un pirmais uzstāsies Dantēna kungs, jo viņš ir referents par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Kortes kunga sniegtā informācija liecina par to, ka komisija tagad ir iesaistījusies krīzes pārvaldīšanā psiholoģiski, bet es nezinu, vai arī materiāli tiešām pilnībā viss ir ķērušies pie krīzes pārvaldības. Un es nezinu, vai budžeta komisārs īsti pārzina, kādā situācijā ir Eiropas lauksaimnieki. Es tā īs, īsumā aprēķināju, tātad maksimālā palīdzība, ko varētu sniegt valstis, ir 5 miljoni gadā, bet ražotāji saka, ka. Uh, pārdošanas cenas vairs nesadzīs maksas, un viņi zaudē 8 līdz 10 santīmi uz litru, un tātad ar šiem 15 miljoniem mums izdotos tikai šis, šos zaudējumus sekt, bet pēļņas nebūtu. Manu prāt, šis risinājums uh, par nacionālo atbalstu nav pareizais risinājums. Mēs aizstāvam kopējo lauksaimniecības politiku. Katreiz, kad ir krīze, tad ar to jātiek galā uh, katrai valstī atsevišķi. Nu, ja tā turpināsim, tad drīz sabiedriskā doma sāks apšaubīt, vai ir nepieciešama kopējo lauksaimniecības politika. Uh, Un es e, domāju, ka ar šo jautājumu jānodarbojas ne tikai komisāram Hoganam, bet visai komisijai, un tā skaitā tās priekšsēdētājiem. Esmu pārliecināts, ka vienīgais risinājums šīs dienas krīzei būtu uh, kopumā visus ražotājus Eiropā rosināt samazināt ražošanu 2,5% uh, e, pārprodukcija atbilst tam, ka būtībā uh, š, uh, katrs ražotājs varētu uh, šo pārprodukciju samazināt vienkārši koriģējot to, kādu barības daudzumu saņem lopi, bet tas, eh, šie, šī pārprodukcija rada milzīgus izdevumus attiecībā uz eh, piena pulvera un sviesta ražošanu. Un tādēļ komisijai vajadzētu padomāt par šādu risinājumu runājot par uh, šo pasākumu kopumu, kas tiek ierosināts, es domāju, ka parlaments to atbalstīs, bet mums ir jāparaugās arī uz to, kāds finansējums ir paredzēts tālāk par augļiem un dārzeņiem. Mēs arī uh, uh esam dzirdējuši, ka tirgus analīze liecina par to, ka uh, dažas valstis esot radušas citus noieta tirgus uh, līdz tradicionāliem. Uh, Nu, protams, komisāra centieni rast jaunus noiet tirgus ir interesants risinājums, bet tomēr mēs šobrīd eh, tikai eh, būtībā pēc pusotra mēneša varēsim reāli apzināties, kāda ir situācija augļu dārzeņu tirgu, jo tikai tagad sāk šis eh, jaunais ražošanas cikls. Un uh, Uh, tuvākās, tuvākās nedēļās šis ražošanas apjoms visā Eiropā strauji pieaugs. Paldies, uh, saka priekšsēdētājs par precizējumiem, un tagad vārds Millers kundzei. Liels paldies, uh, Korts kungs, par jūsu sniegto informāciju, bet, nu, fakts ir tāds, ka Vācijā piena Uh, ražotāji nevar, nevēlas vienoties un kooperatīvs ir uh, viens uh, vērsies pie saviem biedriem, aicinot samazināt ražošanas apjomu, bet privātie uzņēmumi, nu, uh, izvairās no jebkādiem konkrētiem kritērijiem, kas novest pie labākas cenas piena ražotājiem. Un es domāju, ka būtu jādomā par citiem risinājumiem. Nu, teiksim, par nu, varbūt eh, vajadzētu kaut ko citu, citu rast risinājumu nekā vienkārši iesaldēt sviestu, pienu pulveri, varbūt vajadzētu novirzīt sviestu konditorijas rūpniecībai. Un eh, Vācijā jau laik, lauksaimniecības ministrs ir paziņojis, ka nevēlas katrai saimniecībai tagad piešķirt šos 15 tūkstoši eiro Nu, nevar tā būt visu laiku, ka komisija novēr visus dalību valstīm un dalību valsts uz komisiju, un arī jaunas naudas e, nav mums, un tādēļ man e, rodas jautājums, vai nevajadzētu Eiropā e, domāt par citiem pasākumiem. Es jau ierosināju plenārsēdē varbūt izsludināt. Uh, piemaksas par uh, piena ražošanas apjomu pagaidu samazinājumu, uh, par tirgus korekcijas uh, piemaksām Eiropas līmenī. Es domāju, ka tas varbūt būtu visātrākais risinājums, kā saskaņo, samazināt piena piedāvājumu tirgu. Paldies, Hauslinkungs! Jā, nu, uh, Millers kundze ierosināja tas, šīs uh, piemaksas par, uh, par samazinājumu, nu tad mēs at, atgrieztos 60. gados. Un komisija joprojām neko nepārādīja nepaziņo nekādus uh, jaunus priekšlikumus, ir bijušas dažādas diskusijas un nekas jauns nav, bet mums taču ir jāsamazina ražošanas apjoms. Nu, komisija saka, tas ir dalību valstu uzdevums. Un tad uh, piena ražotājiem jā, jāsarunā ar piena pārstrādes uzņēmumiem Un, bet kādēļ mēs nevaram, teiksim, Eiropas līmeņa pasākums ieviest tā, kā tas tagad tiek darīts, ne, nevar mm, neko panākt, jo ir uzņēmumi, kas vēlas uh, samazināt, citi ne. Un arī dalība uh, valstis, ņemot vērā budžeta situāciju, nevar to visu finansēt. Un mums ir jārod risinājumi šai Eiropas krīzei. Nu, tagad jūs uh, solāt arī tirgus observatoriju, uh, gaļa, uh, gaļas tirgumu, nu, un ja konstatēs, ka, ka situācija ir slikta, kas tad, tad notiks? Eh, šāda observatorija jau tika ierosināta eh, lauksaimniecības, eh, kopējās lauksaimniecības politikas reformā, bet mums tad ir nepieciešama arī instrumenti, ko varētu izmantot, un mums ir kaut kā jākontrolē ražošanas apjoms, par to mums ir jārunā. Jo pašreizējie pasākumi ir neefektīvi. Uh, Uh, no šo, ko tad mēs darīsim ar, ar šo piena pulveri un sviestu, kas tagad tiek uzglabāts. Nu, tagad komisārs brauks pa pasauli un tirgos pienu. Nu, šie pasākumi ir pilnīgi neefektīvi mums vajadzētu Eiropas līmeņa pasākumus, kas būtu vērsti uz ražošanas apjomas samazināšanu, jo mēs tagad atrodamies ļoti dziļā krīzē, un mēs nevaram pieļaut, ka piena cena nokristos zem 20 centiem, tā būtu ekonomiskā katastrofa un veselas nozares sabrukums. Ko komisija vēl gaida? Oui, merci. Paldies, Lozokungs. Paldies, priekšsēdētāji runājot par lauksaimniecības krīzi un komisijas centieniem to pārvarēt, nu, ar lielām grūtībām būtībā nekas nenotiek. Nesens pētījums par Frauks, Francijas lauksaimniecību būtu diezgan labi rezumēs situāciju. Šobrīd 53% lauksaimnieku konstatē, ka ievērojami samazinājies ienākumu līmenis un 14% šogad ir uh, nolēmuši pārtraukt uh, darbību, jo eh, ir pārāk maz ieņēmumu, pārāk liels administratīvais sloks. Eh, komisārs atbalstīja cenu liberalizāciju, kas ir izraisījusi krīzi piena un cūgaļas eh, nozare, un arī ir augļu dārzeņu nozare situācija smaga, un arī uh, graudaugu ražošanas situācija ir smaga. Tādi ir fakti, bet pārējais viss ir tikai tādas uh, teorētiskas diskusijas. Nu, tas neatrisinās krīzi. Mums ir radikāli jāmaina Eiropas lauksaimniecības politika, ir dalību valstīm jādod nepieciešamie instrumenti, lai tās varētu suverēni uh, rīkoties un jāpieliek punkts negodīgai konkurencei Eiropas tirgu un tāpat jāpieliek punkts šiem administratīvam slogam, kas rada milzīgu darba slogu un stresu lauksaimniekiem. Tāpat nedrīkst uh, tikai cenas eh, visu laiku censties pazemināt un atbalstīt tikai eh, lielos eh, uzņēmumus. Par to būtu jādomā komisijai un jāierosina jauns lauksaimniecības modelis. Tātad vai nu būs industriāla lauksaimniecība pēc amerikāņu modeļa, to mēs nevēlamies. Vai arī mums būs tradicionālā uh, lauksaimniecība, kas nodrošinās mūsu la, uh, pārtikas suverenitāti, bet mūsu uh, lauksaimniecības politika Eiropā ir pretrunīga, pilnīgi uh, nesaprotama. Bet ir uh, daudzi kolēģi šeit zālē, kas atbalsta šādu politiku, un lauksaimnieki ir ļoti vīlušies. Un es Varbūt eh, viens no galvenajiem iemesliem ir tāds, ka lielākā daļa deputātu šai zālē nav lauksaimnieki, un uz viņiem tas īsti neatiecās, kas šobrīd notiek. Bovēkungs. Paldies, vēlējos teikt, ka Dantēna kunga teiktais, eh, nu, ir skaidrs un tas ir solis pareizā virzienā un tas eh, liecina par eh, domstarpībām, kādas var būt eh, starp mums un komisiju. Jo šī piedāvātā politika ir nekonsekventa un tas, kas tiek piedāvāts, nepalīdzēs atrisināt problēmu tagad renacionalizējot atbalstu un prasot, lai dalība valstis sniedz šo atbalstu, nu, Eh, tas eh, tikai kārtējo reizi atkārto KLP reformu, kas eh, nav devusi nekādus labus rezultātus. Tālāk. Dažiem tiek, tagad tiek ierosināts, lai atsevišķi uzņēmumi samazina savu ražošanas apjomu, bet citi turpina to palielināt. Ja nav kopīgas politikas, kas ierobežo ražošanas apjomu, tad mēs vienkārši braucam mūrī. Uh, Un tas pats attiec arī uz izcelsmes norādēm, jo komisija ir atteicās piena pakotne, tātad šeit sasaistīt izcelsmes norādes ar ražošanas apjomu ierobežojumu. Jūs runājat par krīzi, bet jūs nerunājat par vienu būtisku jautājumu, kas būs ļoti svarīgs tuvākajā nākotnē, proti, uh, vienošanās nolīgumu, ko komisija parakst ar Kanādu, sarunas ar ASV un sarunas ar Merkosur valstīm. Ja mēs atbalstām šos nolīgumus, tad 20 līdz 30 procenti lielopu ganāmpulka būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka krīze, ko mēs piedzīvosim, būs dramatiska. Un es runāju tikai par lielopiem, bet ja mēs vēl pie, pieskaitām cūkas, tad situācija būs līdzīga, jo Kanāda eksportēs cūgaļu ASV, Merkasur arī to vēlēsies darīt, un tad būs tāda uh, lejup ejoša spirāle. Un uh, neko tas nemaksātu, ja visos brīvās tirzniecības uh, nolīgumos tiktu izņemta ārā lauksaimniecība. Tas mums neko nemaksātu. Hoibušu kundze, paldies priekšsādāta. Žozebo vēļoti skaidri pateica to. Mūs, mēs visu laiku saskaramies ar nekonsekventu politiku. Uh, Protams, ir labi, ka komisija sāk runāt par ražošanas apjomu samazināšanu, bet pietrūkst gribas un notiek tas, kas tagad uh, ir mūsu priekšā. Būtībā, ja mēs ne rīkosimies eh, un necentīsimies visur samazināt ražošanas apjomu, tad uh, tas apdraud visu piena nozari. Uh, un Rumānija tiek pārpludināta ar Eiropas uh, pienu, un vietējie uh, ražotāji vairs uh, nespēja uh, aiz, pastāvēt šādā situācijā. Tālāk par naudu, kas tiek dota, lai šie lauksaimnieki varētu noturēties virs ūdens. Uh, Vācijā vien tas ir 3,1 miljārds, lai kompensētu šo 10%, krit, 10 eh, centu kritumu, kurām tad vispār vēl šāda nauda ir. Un nu, tagad mēs cenšamies visu panākt ar kaut kādām uh, brīvprāt, panākot brīvprātīgas vienošanās, bet tas nestrādā. Ir nepieciešami saistoši pasākumi visā Eiropā. Paldies! Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hier wordt gesproken over... Eh, Šājers kundze. Paldies, priekšsēdātā. Runājot par naudas ieplūšanu KLP. Pagājušajā nedēļā runāju ar piensaimniekiem, un viņi teica, ka ja viņi būtu ļoti priecīgi, ja viņi šos līdzekļus varētu saņemt. Viņi arī vēlās, lai piešķirtais finansējums tik atbilstīgi iztērēts. Tik iz, izskanēja jautājums par 15 tūkstošiem eiro. Tas ir paredzēts uz lauksaimnieku. Bet, protams, ir lauksaimnieks, kuram ir 20 hektāri, bet citam ir 2000 hektāri. Pēter, jā, es zinu, ka varbūt viņam ir tie varbūt pat 20 tūkstoši hektāri no valsts, no kuras nāks Pēters Jārs. Uh, Un ja šāda summa tiek piešķirta katram individam, tad var saprast, ka, nu, tad daži lauksaimnieki būs priecīgāki par 15 tūkstošiem nekā citi, atkarībā no fermas izmēra. Gribētu gan pieminēt kādu uh, specifiski Nīderlandes problēmu. Daudzi lauksaimnieki Nīderlandē ir cēluši ēkas, viņi ir investējuši infrastruktūrā. Uh, Un tagad viņi uh, saņem šo ārkārtīgi zeno maksu par piena litru, bet visi šie investīcija nosacījumi tagad tā smagi karājas viņiem par galvu. Atcerēsimies, uh, Volkswagena gadījumu un kas notika, un tagad tiek ievies nepieciešamie pasākumā situāciju labotu. Jautājums, protams, ir par to, cik ilgi nozarei būs jāiesaistās un jādara, jāveic nepieciešamie pasākumi. Volkswagenam tika piešķirs nepieciešamais laiks, bet uh, Eiropā ir jādomā par to, kā rīkosimies KLP gadījumā. Es domāju, ka būs nepieciešams ilgāks laiks, lai patiesi atrisinātu problēmas. Kā jau es teicu, tad lauksaimnieki ir veikuši investīcijas, ir cēluši infrastruktūru. Un, lai viņi saņemtu kādu peļņu no savām investīcijām, viņiem ir nepieciešams piešķirt vairāk laika, nekā tas ir paredzēts pašlaik. Paldies! Iesvārds Desta kungam. Liels paldies priekšsēdētāji un arī pat sirsnieks paldies Korte kungam par ziņojumam. Nu, komisijai netrūkst labās gribas, bet šis 222. pāns, ko piesauc kolēģi, kurā ir paredzēta brīvprātīga pasākuma, nu tas nedarbojas. Jo pie, piena pārs pārstrādātāji iepērk pusi no um, kooperatīviem, pusi no privātajiem, nu tad, ja tagad šis uh, eh, kooperatīvi kaut ko samazina, tad privāti atkal eh, priecājās, nu šie piena pārstrādes uzņēmumi nu, izmanto šo situāciju savā labā, un brīvprāt, šis brīvprātības princips vienkārši nedarbojas. Nu, un arī starp valstīm, teiksim, Polija, Francija, Vācija samazina ražošanas apjomu, citas valstis nesamazina, bet, teiksim, palielina vēl. Uh, par 10%. Nu, tā tas nevar darboties starp 28 dalību valstīm. Uh, uh, Kortes kungs, nu, ar 200 um, miljoniem eiro mēs teiksim, tagad uh, uzglabājam uh, sviestu un piena pulveri, bet, teiksim, no Indonēzijas eh, turpināsim eh, importēt eh, palmu eļu un tur pletīsies plašumās šīs plantācijas. Jautājums, kā mēs to visu samaksāsim. Tagad ir, tiek runāts par nacionālo atbildību un daudzi lauksaimnieki eh, teica tā, ja eh, mums labos gados nebūtu bijis jāmaksā tik liela nodokļa un varētu atlikt, eh, teiksim, nebaltai dienai, tad mēs arī varētu labāk izturēt šo krīzi. Tālāk viena lieta būtu eh, arī jādomā par agrāru sociālo politiku. Tas tika ierosināts, tas netika īstenots, teiksim. Uh, Vācijas sociāla politikā ir tā, ka darba devējs maksā 50%, darba ņēmējs 50% sociālo iemaksu. Un es domāju, ka mēs varētu no otrā pīlāra maksāt arī lauksaimnieku eh, ģimeņu sociālās iemaksas. Un par intervenci kortes eh, kungs jūs zinat, ka tika ierosināts 30 eh, tūkstoši tonu uh, uh, sviesta iepirkt, bet šī summa jau ir tiešām uh, ļoti neliela. Nu, uh, tad uh, es domāju, ka mums ir uh, jāparādz iespēja izņemt no tirgus lielākas, uh, lielāks apjoms. Un, protams, tas nevar būt neierobežojumi. Uh, Bet nu, nevar būt tā, ka mēs 500 gramus sviestu uz vienu iedzīvotāju izņēmām no tirgus, no nu, ar to mm, nepietiks. Un, uh, uh, ja atsaka atsakāmies no intervences cenām, un ja cena jau ir pazeminājusies, tad jau ir par vēlu veikt šo intervenciju, un šī sistēma mums ir jāpārstrādā, jo pašreizējā sistēma nedarbojas. Madame Aguilera. Lērs kundze. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju pateikties Kortes kungam par to, ka viņš šodien mums pievienojies. Un gribēju arī <coughs> pateikt, ka, manuprāt, nav īsti pareizi, ka uh, Mēs pieņemam lēmumus saskaroties ar šo krīzi un arī apzinoties to, ka notiek krīze Eiropas lauksēmniecībā, bet um, iedzinoties tad sīkāk, saprotam, ka tās, kurām ir problēmas jārisina, ir pašas dalību valstis. Faktiski komisija atbildību nodod dalību valstīm, proti um, meklēt risinājumus, piemēram, uh, piena sektorā. Mm. Es, protams, saprotu, ka tas ir paredzēts brīvprātīgi, bet ja visi neiesaistīsies, tad šādiem piedāvātiem risinājumiem nebūs nekādas jēgas. Es nāku no Spānijas, no valsts, kurā patērē vairāk piena nekā saražo, Un jā, pirms dažiem gadiem notika diskusija sektorā. Tātad šī atšķirības starp patēriņu un saražošanu eh, rada situāciju, kurā ir jāeksportē, jāimportē piens no citām uh, valstīm. Tagad Spānijas valdībai ir jā, jārisina šī problēma par piena patēriņa samazinājumu par 6, tad, tad piena ražošanas apjomu par 6% piecu gadu laikā, bet vai tas tiešām ir loģiski, ja jau mēs tagad patērējam vairāk nekā saražojam? mēs pieņemam lēmumus, un tie visi faktiski paredz renacionalizāciju. Es gan neesmu droša, vai tas būs efektīvi. Nu, atklāt sakot, visticamāk jau, ka nē. Un ka vairākums valdība nemaz nav gatavas to īstenot. Esmu skeptiski noskaņot par piedāvātajiem un ierosinātajiem pasākumiem. Var jābūt, ka pasākums kā tāds ir labs, bet ir jānodrošina tā īstenošana un piemērošana visā Eiropas Savienībā. Gribētu uzdot jautājumu. Korts kungam viņš pieminēja Uh, par pieminēju paplašināšanu. Runāju par sektoriem, kurus visvairāk uh, skāra Krievijas impārgo. Es gribēju zināt, vai ir paredzēta turpināmība, vai ir paredzēts kāds pārejas periods. Vai uh, šo pagarinājumu vajadzētu pieņemt nekavējoties, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz augļu un dārziņu ražotājiem. Un tā kā dalība valstis ne, tad netērē šos 5 miljonus, kas paredzēti uh, tātad krīzes risināšanai, kas paredzēts septembrī, tad kas reāli, kas faktiski notiek? Paldies, un tagad Ferāni kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, varētu rezumēt diskusiju, sakot, eh, liela brēka, maza vilna. Un uh, uh, tika mēs savulaik atbalstījām piena kvotu atcelšanu, nu, daži iebilda, bet lielākā daļa bija par. Un tagad pēc gada mēs varam savilkt bilanci vienu gadu pēc deregulācijas, kas tika mm, izlēmta 2015. gada martā sākot, mēs uh, piedzīvojam krīzi. Nu, to jau varēja paredzēt, nu, bet tika uzspiests uh, šāds solis, viss tika noārdīts, viss, kas tika Uh, veidots uh, gadu garumā, lai kat, katrai valstī vajadzētu atgūt leģimi, leģitimitāti šai ziņā. Bet tagad mums saka, ir krīze, bet viss ir uh, kārtībā, jo komisārs Hogans rūpējas par piena lauksaimniecība Eiropā, bet man ir šāds jautājums komisijai. Nu, mums te prezentēja plānu, bet tas neko nedod. Vai valstis, kuras uh, parielinās uh, ražošanas apjomu, varēs izņemt uh, šo saražoto pienu un uzglabāt. Ja tā, tad būtībā šim plānam nav nekādas nozīmes, jo ieguvēji ja būs tie, kas stimulēs pārprodukciju, lai uh, varētu um, pārņemt uh, tirgus daļas. Būtībā mēs uh, sevi paši mānām un uh, virzība notiek uz ultraliberālismu Eiropas lauksaimniecībā. Flanagan kungam vārds. Paldies! Ļoti interesanti, Kortas kungs. Jūs pieminējāt trīs iemeslus, kādēļ mums ir krīze. Tātad, tātad uh, cenu samazinājums visās nozarēs, Krievijas embargo un piena cenas. Bet vēl ir kāda joma, ko, manuprāt, jums vajadzēja pieminēt. Ir vēl kāda joma, kas ir ārpus lauksaimniecības, ir tie ir cilvēki, kas, ne, kas ir ļoti attālināti no um, lauksaimniecības, viņi nesaprot, kā tā darbojās, bet viņi tomēr nopelna diezgan daudz, da, ļoti daudz naudas. Bet, nu, Nav jau jābūt ģēnijam vai uh, pavāram, uh, lai saprastu to, ka universāla risinājumi nederēs visiem. Un pašlaik daudz no piedāvātam risinājumiem šķiet izriet no uh, izmisuma. Mēs, protams, varam saskarties situācijām īrijā, piemēram, kur piensaimnieki vairs nevar nopelnīt pienācīgi nā, pienācīgi daudz naudas izdzīvošanai, Bet lieta, kas varēja palīdzēt uh, un kļūt par izcinājumu, piemēram, kooperatīva, tagad ir kļuvuši par monstriem. Esam nonākuši krīzes situācijā. Viens no šiem uh, monstriem, kooperatīvs, kuram vajadzēja palīdzēt gan piensaimniekiem, gan sabiedrībai, viņi pēdējos divus gadus saviem deviņiem izpildirektoriem ir izmaksājuši 9 miljonus eiro, tad deviņi, deviņiem cilvēkiem. Uh, Un, bet faktiski katrs piensaimnieks īrijā divu gadu laikā saņēma tikai 5000 eiro. Esam nonākuši pie situācijas arī uh, lielopu gaļas sektorā, kurā arī cilvēki vairs nevar gūt peļņu, bet ir kāds īrs, kurš ir paziņojis par 52,6 miljonu lielu peļņu vienā no saviem uzņēmumiem, kas ir saistīti ar EIBP. Viņi jau, protams, aktīvi rokas nesmērē lauksēmniecībā, bet, protams, bet viņi gūst milzīgu peļņu. Uh, un arī maksā ļoti samazinātu nodokļu likmi. Un tad atgādināšu vēlreiz skaitļus salīdzināšanai 5052 miljoni. No visām lietām, ko esat plānojuši darīt, kā tad, lai visi gūst savu uh, pienācis piesnē pienākošos daļu, ja vēl joprojām pastāv cilvēki, kas gūst milzīgu peļņu, kā lai nodrošina ilgtspējību, uh, Naudā vajadzētu palikt lauksaimnieku rokās, bet pašlaik tā tas pilnīgi noteikti nav, jo cilvēki, kas ir ļoti attālināti no lauksaimniecības pelna miljonus, bet tie, kas patiesi veids, patiešām veids visu darbu lauksaimniecībā, var knapi savilkt galus kopā. Paldies! Kastrokungs. Grazie, Presidente. No, molto è stato detto, solo alcuni accenni. Paldies, priekšsādātāji. Daudz jau tika pateikts. Es gribēju tikai piebilst vēl pāris lietas. Mēs runājam par uh, 222 pantu, mm, kas ir brīvprātīgi. Es nedomāju, ka tas spēs darboties, ja tas tik noteikts kā brīvprātīgs. Un Agilers kundze jau paskaidroja, kāda ir situācija Spānijā. Itālijā tā ir līdzīga, jo arī mēs importējam pienu un piena produktus un tikai Eiropas Savienības uh, līmeņa pieeja uh, spējas atrisināt situāciju. Un, protams, mums ir jāparedz nepieciešamie instrumenti piegādes pusē, un līdz šim neesam bijuši spējīgi panākt praktisku progresu. Ir jau paredzēti šie 500 miljoni eiro un 15 tūkstoši eiro, bet šķiet, ka tas gluži vienkārši tiek atstās dalību valstu ziņā, proti, rīkoties ar šiem līdzekļiem, un tas nebūs pārāk efektīvi makro līmenī. Mums nav nepieciešams nacionāls pieejas, mums ir nepieciešama Eiropas Savienības pieeja. Paldies! Vispirms es gribētu sākt ar kļūdas labojumu par mana uzņēmuma lielumu. Tātad mums ir 400 hektāru abiem ar uh, partneri. Protams, būtu labāk, ja būtu 2000, bet nu, tā tas nav. Nu, jā. Uh, eh, nu, sliktās uh, cenas uh, ir saistītas ar kopējās lauksaimniecības politiku. Nu, uh, vai citiem lauksaimniekiem klājas labāk. Ir gan uh, liesie, gan treknie gadi. Mēs tagad uh, gaidām 2017. gadu. Un uh, būtībā uh, šie papildu izdevumi netika paredzēti plānošanā, un tādēļ mums ir nepieciešama elastīgāka pieeja krīzes pārvaldībai jo kas tagad notiek būtībā, tad, kad situācija ir labāka, tad tiek atņemta nauda lauksaimniecībai, un tas arī ir problēmas cēlonis tālāk par uh, ražošanas apjomas samazināšanu uh, attiecībā. Uh, uz piena pārstrādes uzņēmumiem. Nu, diemžēl uh, tas uh, nenotiek, ko mēs uh, gribam panākt brīvprātīgi. Vai nu ir tad, jā, mums ir līguma saistības varbūt jāparēdz par ražošanas apjomu, bet ja eh, nevar eh, ievērot eh, kvotas, tad ir jāparedz īpašas sarunas, bet tagad visi ir samesti vienā maistā, nav nekādas diferenciācijas. Un par uh, līgumu slēgšanas sistēmu. Hoisling kungs runāja par uh, ražošanas apjomu samazināšanu, neminēja terminu kvota, bet nu, mums jārunā atklāti. Mums uh, jau uh, bez, bez kvotām ir krīze, bet arī šīs kvotas nevar būt nekāda panacēja, un tas ir politisks lēmums, tur atkal būs tāda kaulēšanās par šīm kvotām. Un runājot par ražošanas apjomu, ir lietas, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Komisija nevēlas uh, ieviest pasākums, kas samazinās ražošanas apjomus, jo tad uh, lauksaimnieki atkal var būt pietiekami atjautīgi un uh, radīsies atkal kaut kādi citi risinājumi, kā apiet šo sistēmu, un tas viss var novest vēl pie lielāka hausa un krīzes. Bet uh, uh ko es uh, dzirdu šajā diskusijā, ka mums ir nepieciešama tāda kopīga Eiropas pieeja Eh, ir eh, nepieciešams popularizēt piena produktus. Eh, tas arī varētu būt viens no risinājumiem. Lauksaimniecības komitejā, manuprāt, mums būtu jārunā atklāti un Eh, jāsaka, ka Krievijas embargo ir pastāvējis pietiekami ilgi. Es, protams, eh, saprotu, ka ir šis melnais saraksts un mums ir jāuzsāk uzticības veidošanas pasākumu, kas nevienam par sliktu nenāks. Paldies, Sebastian Kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pieminēt augļu dārzeņu nozari un krīze, par ko pašlaik runājam, to jau esam piedzīvojuši jau vairāk gadu garumā, un situācija šķiet nemaz neuzlabojās. Un ta, tas nav mans personīgais viedoklis. Tas bija noteikts arī ziņojumā, ko apstiprināja šī komiteja un uh, parlaments kopumā. Tas notiek šīs nelī... konkurences, uh, negodīgās konkurences dēļ tiek eksportēti augļu dārzeņi no trešajām valstīm, ir arī ļoti stingrs Eiropas Savienības regulējums šajā nozarē, un um, ir jāpaturprāt arī visa tirzniecības ķēde. Esam daudz runājuši par šo jautājumu, bet komisija šķiet nevēlas risināt jautājumu. Zinām, kas notiek. Aizvien vairāk zemes tiek atstāts atmetā tūkstošiem hektāru visā Eiropā. Lauksaimnieki paliek aizvien vecāki. Pēc 20 gadiem mums vispār vairs Eiropas dienvidos nebūs augļu un dārzeņu audzētāji. Spāņu valodā sakām, ka, nu, kad suns nomirst, tad arī trakumsērgas vairāk nav Gribēju pieminēt arī specifisku aspektu - Krievijas veto. Man liekas, ka komisija varbūt ir kādas šaubas um, par, uh, deleģēt, par to, ka varētu izmantot deleģētos aktus un pagarināt ārkārtas situācijas un pasākumu pagarināšanu. Mēs gribētu, lai tie tiktu tikai pagarināti, bet lai tiktu arī padarīti efektīvāki. Uh, gribētu jautāt komisijai, vai tiek paredzēts iekļaut arī vēl citus produktus nekā pašlaik. Piemēram, granātāboli netika iepriekš iekļauti, un redzam, ka te ir ieņēmumu samazinājums, kas varētu atstāt nopietnas sakas uz ražotājiem. Es gribētu zināt, kad tiks ieviest šis pagarinājums un vai tas tiks ieviests nekavējoties, jo vasaras augļiem, saldajiem augļiem un to augļu ražotājiem pašlaik ir liels bailes par to, kas notiks, ja pasākumi netiks pagarināti. Un treškārt, komisija teica, ka maksājumu mehānismi nedarbojas tiem augļiem, kas tiek atsaukti, un mums ir jāuzdod savu jautājumu, tad kādēļ. Samaksātā cena ir ļoti zema un gluži vienkārši nav pat vērts šos augļus novākt no, Um, lauksaimniekiem ir lētāk kasāt augļus kokās, nekā maksāt strādniekiem, maksāt pašiem no savas kabatas, lai strādnieki tos novāktu, iepakotu un nosūtītu tālāk. Ir dažādi risinājumi augļu bankas un tā tālāk, bet uh, dārzeņu gadījumā ir faktiski neiespējami uh, problēmu atrisināt. Tādēļ man ir jautājums, vai plānojat kādas izmaiņas procedūrās, lai tik nodrošināts, ka tiek samaksāta godīga cena par produktiem. Tā ir tāda mm, politiskā cena, ko daudzi no mums varbūt vēl nesaprot. Mēs it kā sodam Krieviju, bet tajā pašā laikā mēs turpinām sodīt paši savus lauksaimniekus, kuri jau tāpat ir cietuši pietiekami daudz. Paldies! Paldies un Pagavičs kungs! Paldies! Kā jau pieminēju, galvenais iemesls cenu samazinājumam iekļaus arī gan Krievijas embargo, gan ekonomikas atzīšanu Ķīnā. Nesam pieminējuši naftas cenas, kuram varbūt no vienas puses pozitīvi ietekmi uz izmaksām, bet tajā pašā laikā tas arī nozīmē, ka ir simtiem miljoniem cilvēku, kuriem vairs nav naudas, ko tērēt patēriņu precēm. Tas arī ietekmi, protams, pārtikas patēriņu. Jebkurā gadījumā runājam par visiem šiem faktoriem, tad lauksaimniecības nozarē kā tādai nav, tā, ar to tiešas saiknes lauksaimniekiem nav tieši saiknes ar iemesliem, kas ir noveduši pie krīzes, tie ir galvenokārt ekonomiski un politiski iemesli. Rezultātus redzam, tas ir cenu samazināšanās, un šeit Eiropas parlamentā komisijā un citās institūcijās mēs atkal runājam par atbalstu lauksaimniekiem. Es pats esmu izaudzis uh, mm, tad, laukos fermā es pats audzēju ābolus, es pazīstu daudzus piensaimniekus un varu pastāstīt to savas pieredzes, ka lauksaimnieki nevēlas saņemt atbalstu, viņi vēlās, lai viņiem būtu iespējas uh, izdzīvot un pašiem pelnīt savu naudu. Un te rodās šāds papildu konflikts Eiropas Savienībā un tad Eiropas valstīs, ka lauksaimnieki ir tie, kuri lūdz atbalstu, un viņi saņem apsūdzības par vidas piesārņošanu, bet mēs jau visi arī apzināmies, cik liela ir lauksaimniecības loma. Te iezīmējās liela netaisnība, jo lauksaimnieki bieži vien kļūst par politisko spēļu upuriem. Te var, protams, atsaukties uz Krievijas embargo. Varu pastāstīt, kas notiek Slovenijām. Lielāko uh, uh, Slovenijas piena ražotāja nopircis Francijas uzņēmums, un pagājušā gada aprīlī tika saņemti līgumi. Lauksaimnieki saņēma līg, lūgumus no kooperatīvu pieprasot samazināt savu uh, piena ražošanas apjomu. Un tajā pašā laikā viņas tika aicināti uzņemties tādu, apņemtie, apsolīt, ka ja viņi neizpildīs savu uh, līgumu, tad viņi saņemtu uh, naudas sodu. Un zinot piena cenas, saprotat, ko tas nozīmē. Es baidos, ka šajā krīzes periodā valstis, kurās pastāv pārstrādes uzņēmumi, kurās ir lielā, lielās uzņēmumu ķēdes, kas ir atpazīstamas visos Eiropas tirgos, un tad valstis, kuras pievienojās uh, Eiropas Savienībai vēlāk, kur nozara varbūt vēl nav tik labi organizēta, ka šīs jaunās valstis cietīs vēl vairāk no vienas puses. Būs milzīgas teritorijas, kurās nenotiks nekāda ražošana, un no otras puses mēs gluži vienkārši pirksim produktus no valstīm, kur lauksaimniecība ir labāka attīstība. Ja nerisināsim problēmu Eiropas līmenī, tad saskarsimies ar patiesu krīzi. Runājot par lauksēmnieku vecumu, es zinu par Slovenijas problē, pa, pa, da, programmu, kas ja, ir izveidota, lai sadalītu Eiropas Savienības uh, līdzekļus. Slovenijas lauksēmnieks saņēma 37 eiro par uh, kovi gadā. Uh, Un tātad ņemot vērā pašreizējās piena cenas, tas nozīmētu, ka viņš saņemtu atbalstu 150 piena litru apmērā. Piena cenas ir samazinājušās, un uh, lauksā piecēnieki ir piedzīvojuši zaudējumus vairāk tūkstošu eiro apmērā. Ir skaidrs, ka pat ar Eiropas Savienības piešķirto atbalstu mēs nespēsim kompensēt viņu piedzīvotos zaudējumus. Mums ir jāpalielina atbalsta apjoms, lai nodrošinātu pienācīgu, pienācīgas piena cenas, kas ļautu uh, lauksaimniekiem izdzīvot un kas arī ļautu izdzīvot piensaimniecības nozarei kopumā. Es uzskatu, ka komisijas reakcijas ir bijušas pārāk novēlotas, sekojas līdzi visām diskusijām un var pilnībā piekrist to kolēģu viedokļiem, kuri noteica, ka tikai pēc šī uh, Parīzes uh, notikuma, ko komisārs saskārās ar Francijas lauksaimnieku dusmām, viņš tikai tad beidzot saprata, cik lielus apjomus ir sasniegusi krīze. Mums ir nepieciešama lielāka mēroga steidzamāki pasākumi, ir nepieciešama uh, atbilstošu pasākumu, kas ļautu ierobežot ražošanu no vienas puses, un, bet piedāvātu vismaz kāda veida kompensāciju no otras, vai vismaz garantētu normālas cenas. Lauksaimnieki būtu krietni vien laimīgāki, ja viņi varētu atgriezties pie normālām piena cenām. Viņi būtu priecīgāki par šādu risinājumu labāk, krietni vien vairāk nekā iesaņemguši vienkārši Eiropas Savienības atbalstu. Augļu nozarē redzam līdzīgu situāciju Mēs esam redzējuši dažādas risinājumas par tādu aiziešanu no tirgus, par humanitārās organizāciju, kas saņēmusi uh, augļus ar nelielu kavēšanos, bet tad, tad pagājuši gadu, ka lieli augļu daudzumi nonāca tirgus, ne par arī Sloveniju, bet galvenokārt uh, par Poliju, tas nozīmē, ka cenas dramatiski samazinājās, paši audzētāji saņēma ļoti zemas cenas par savu produkciju, jo tirgus bija pārsātināts. Mums ir jāapzinās situācija, mums ir atbilstīgi jārēģē, citādāk um, lauksaimnieki dažu gadu laikā gluži vienkārši beigs savu darbošanos. Lauksaimniecība nav tāda nozare, kurā var gluži vienkārši apstādināt darbību uz gadu, padomāt par jaunu biznesa modeli un darbu atsākt. Tiklīdz lauksaimniecība beidz savu darbu, tā viņa vairāk ribens tā vairs nepiedalās. Paldies! Jau kungs. Chairman, my apologies for being so late for the meeting. Priekšādātā atvainos, ka nācu ar kavēšanos, diemžēl to nevarēju, tur neko nevarēju darīt. Kad mēs runājam par krīzi lauksaimnieku jomā, tad visi te piemin piensaimniecību, un tas ir sektors, kas šķiet ir starp diviem dzirnakmeļiem. Vai nu no vienas puses ir pilnīgi nacionalizēta piensaimniecības nozara, uh, Un tad līdz ar to šajā komitejā sēž, sēžot, visu runā savukārt par eiropeizētu piensaimniecības sektoru no sākuma līdz beigam. Nu, jeb arī tāda nozare, kur vadošais faktors ir no, pati nozare. Mēs šeit redzam, ka te vienmēr notiek tāda mm, savstarpēja krustošanās starp abām šīm it jomām. It kā vajadzētu būt tā, lai nozare vada pati šo procesu priekšu, bet vienmēr kāds kaut ko mēģina iejaukties. Vienmēr te kaut kāds tiek runāts, pienāk kaut kāds tāds standarta piensaimnieks. Nu, es nezinu, kas tad ir tas standarta piensaimnieks ar desmit govīm, trīsdesmit govīm. Pievienota vērtība katrai piena lāsei, tikpat laik, tāpat laikā manā valstī, Litānijā. Uh, varbūt arī vairāk par tūkstots govīm, un tie ir ļoti lieli uzņēmumi, un tie nav kaut kādi tādi mazie, nezinu, mazie tādi pundurīši. Nē, un kas tad ir tas vietsemnieks, par ko jūs runājat? Es domāju, par to vajadzētu padomāt. Ja skatāmies uz vēl kādu sektoru, kurā pats darbojas, un tā ir, ola, tas ir olas. Šī joma nekad nav metusies pie komisijas lūgties kaut kādus palīdzības cenu noteikšanā un tam līdzīgi. Un tas taču ir tikai normāli. Pirms 40, 50 gadiem bija, pastāv, bija tāds pilnīgi publisks sašutums par to, ka šī nozara kļuva arvien eh, efektīvāk, jo bija šie um, šie būru audzēšanas pasākumi, un, bet, bet tas bija tāpēc, lai olas cenas būtu zemāk, un tad pēc tam savukārt sabiedrība protestēja, un tad bija lūkšies brīvi ārpus būriem audzējumās vistas un to cāļi un olas, bet tas viss notika nozars spiedienu un grūdienu rezultātā. Tas, ko es šeit dzirdu, ir, es nezinu, kaut kāds tāds uh, dīvains. Tagad te tiek jau runāts par kaut kādu šādu free range, brīvdabas govju nozari, un nu, es, manuprāt, domāju, ka tas varētu diezgan tālu arī iet. Nu, ja patērētā, ja veikals saka, lūk, patērētājiem tā īpaši nepatīk, viņi grib, lai šīs govis tur brīvdabā ganītos, nu tad tādā gadījumā tas var notikt. Es tos, nu, kādreiz saucu par tādiem vienkārši lauku noteikumiem. Uh, Bet, nu, principā tādā gadījumā kāds parakstās zem konkrētas schēmas, eh, lielveikala maksā par to tad konkrētu naudu, un tikai tā var arī kaut kādas pārmaiņas notikt šajā nozarē. Nē, nu, var, protams, arī iet citu ceļu, un es labprāt gan gribētu redzēt dalību valsti, un īpaši manu dalību valsti, tā ir brīdī, kad eh, nu, tiek runās par šiem ļoti mazajām saimniecībām un lopu variem, ka, lūk, piedāvāsim jums nelielu naudas summu, lai jūs varat ar godu pensionēties. Lūk, jūs tagad saņemsiet zinām naudu, un nekad mūžā vairs nesaražojat ne pilu piena, bet, nu, nu lūgu dodieties, nezinu, kur vien vēlties, bet vienkārši neražojiet vairs pienu viss un nesaudzē, nesūdzēties pēc tam, ka nevarat nopelnīt izsaka. Nu, tādas manas idejas, tādas arī vēlējos jums paust, bet tas, ko dzirdam šeit, es nezinu, tas ir kārtējā birokrātija un kaut kāda detaļu matu skaldīšana, nezinu, tā nav nekāda atbilda. Madame Maginas. Paldies, Maginas skundz tālāk. Priekšādētāji, paldies. Vēlos arī tāpat atvainoties, ka nokavēju šo sanāksmi, nevar, neko tur nevarēju darīt. Uh, Runājot par Bogoviču kungu teikto, paturpināšu to, ko viņš sāka par šo globālo jomu runāt. Lauksaimnieki arī man vaicā ne tik daudz par 22. pāntu, bet viņi vaicā par to, kāda ir vidēja termiņa līdz ilgtermiņa projekcijas un prognozes attiecībā uz pie, piegādi, piedāvājumu par ASV, kas palielina ražošanas apjomus, un tad atsimtot šī tendence mainīsies, bet tā ir tāda ilgtermiņa problēma, ar ko viņiem jārēķinās, ja nē. Un tas savukārt sasaistīts ar citu lauksaimnieku paustajām bažām par 20, 222. panta īstenošanu. Kā tas darbosies praksē? Nu, un varbūt nedaudz arī kaut ko par laipa, gra, laika grafiku komisiju varētu kaut ko pateikt, kā tas notiek tālāk no komisijas uz plenārsēdi, kāds procedurālais process, kad, šie tiesība, kad tas varētu stāties spēkā, vai ir bijis arī izvērtējums attiecībās potenciālo šī priekšlikuma absorbēt spēju, un kā tas ieteiksmēs, piemēram, tirgus cenas. Uh, ja vispār es domāju, to būtu svarīgi zināt, jo, protams, ka pastāv plašas bažas par situāciju tirgu, un tas attiec ne tikai uz piena produktiem, bet pilnīgi visām precēm. Tas, diemžēl, ir saistīts ar naftas uh, cenu. Un šiem scenārijiem tātad mums ir vajadzīgi tādas, tādas mums vajadzīgs prognozes ilgākam, vidējam, ilgākam termiņam. Paldies! Dantāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz kas jau ir pateikts un, manuprāt, mūsu komitejas nostāja šobrīd ir daudz konsekventāka nekā tas bija pirms uh, dažiem mēnešiem, bet es gribu ierosināt vēl divas papildus idejas. Pirmkārt, mums būtu jāizvērtē, cik lielā mērā nauda tiek izmantota. Uh, no vienas puses vajadzētu palīdzēt lauksaimniekiem un otras puses vist uh, trūcīgākajiem. Nu, bēgļi tiek uzņemti mūsu valstīs un varbūt vajadzētu viņiem dot nevis puslitru piena dienā, bet litru. Uh, Un šeit ir varbūt kaut kādi īpaši juridiski risinājumi iespējami, jo situācija ir arī īpaša. Tālāk. Uh, par govju likvidēšanu. Es tagad uzdošu jautājumu kolēģiem. Pirms trim gadiem mēs paredzējām, ka uh, pasaulē pieaugs pieprasījums pēc piena, bet ja tagad tiks izkautas govis, tad vajadzēs četrus gadus, lai varētu atgūt uh, šo ganāmpulka skaitu. Un tādēļ mums nevajadzētu likvidēt šo ganāmpulku, jo tad, kad pieaugs pieprasījums, mēs nevarēsim to atjaunot tikpat ātri. Paldies! Tagad. Es došu vārdu Kortes kungam, lai viņš varētu atkal uh, sniegt atbildes deputātiem un, protams, visi pie viņa vērsās un ir arī ļoti būtiski, lai uh, komisārs ņemtu uh, vērā to, kas šodien tika teikts. Lūdzu. Lielas paldies! Un nu, centīšos, centīšos atbildēt uz visiem tiem daudziem jautājumiem, kas man tik uzdot, varbūt viņus sagrupējot pa tēmām. Pirmām kārtām, pirmais jautājums, ko pieminēja daudzi deputāti, faktiski bija tāds kritisks punkts attiecībā uz 2022. pāntu, ka tas nekad lūk nefunkcionēšot atbilstīgi un ko komisija darīs lietas labā. Nu, man atb manai atbildē, protams, nu, kā jums saka, varbūt ir jābūt tādai birokrātiskai nedaudz, bet nu, mēs taču darbojamies šī kopējās tirgus organizācijas kontekstā, tas ir tāds pamattiesību akts, un tur paredzēti virkne pasākumu un mēri. Uh, un tur savukārt nav paredzēti kaut kādi citi mēri. Nu, tā tas vienkārši ir. Nu, protams, jūs varat teikt, ka, lūk, tad jau komisija nāk klējā priekšlikumu, lai to grozītu, jo pašai tā sistēma nedarbojas. Nu, es domāju, ka par to jau nu vēl nav tas gala lēmums pieņems. 222. pants tiek izmantots pirmo reizi. Pirmo reizi mēs izmantojam šo pasākumu vēl nesam jo pārējos instrumentus visus esam izmantojuši, vairs nekas nav sarakstā palicis, un tāpēc tagad tā vietā, lai konstatētu, ka tas nedarbosies, es domāju, mums visiem ir pirmām kārtām, nu, es domāju, padomu komisiju, parlamentu pārliecināties, ka šis mērs un pasākums darbojas, un um, izteikt aicinājumu nozarei un uh, piensaimniecības sektoram kopumā un šiem kooperatīviem, lai viņi uzņemas atbildību un izmanto šo pantu. Uh, jo šai konkrētajā situācijā, kad kvotu vairs nav, nu, šādā gadījumā nu, tas būs atkarīgs no individuālu uzņēmumu lēmumiem. Eiropas Savienībā šeit nav kompetences. Viņi nevar kaut kādā veidā tagad ierobežot ražošanas apjomus, atkal ko noteikt kaut kādas nu, kvotas un līmeņas. Nu, turklāt arī dalībvalstīm nemaz šādas iespējas nav. Tātad, nu, protams, dalībvalstīm šai ziņā ir nu, arī tāds pārliecināšanas spēks jā, jāmobilizē. Un, protams, ka viens no iemesliem, kāpēc piensaimniecība sastopas tik grūta situācija, ir tieši tas, ka piena tiek saražots par daudz. Ja jūs paskatāties uz atsevišķiem reģioniem Eiropas Savienībā, redzam, ka pieaugums ir pat līdz 20% pēdējo gadu vairāk un vairāk, laikā un vairāk. Un tāpēc es domāju, ka tā arī ir tā atbilde. Nu, šobrīd vismaz tā. Nu, vai tam tiks paredzēti līdzekļi, lai lai šis pār, šī pārliecināšana būtu spēcīgāka, um, komisārs Hogans teica padomē, ka viņš pie šī jautājuma vēl atgriezīsies jūnijā. Un es domāju, ka tas ir arī prezidentūras secinājumos, tur tā parādās, jo līdz jūnijam mums būs labāks priekšstats par to, kāds ir iespējamās māržas rezervas 2016. gada budžetā, bet šīs māržas un rezervas jebkurā gadījumā, protams, nebūs pārāk lielas. Viņš tāpat laikā, nu, neizslēdz iespēju uh, ka varētu domāt arī par finansiālu motivāciju, papildus jau esošajai motivācijai, respektīvi, nu, lūk, tam, ko var piedāvāt dalībvalsts valsts atbalsts schēmas, schēmu ietvaros. Nu, tad vēl ir šī krīzes rezerve, ja rodas krīze, tad tādā gadījumā, nu, jādomā arī par godīgu mm, šādas krīzes rezerves izmantošanu. 2016. gadā, man liekas, tas nu nāk tagad jau par vēlu. Bet attiecībā uz nākamo gadu, ja situācija neuzlabosies, tad tādā gadījumā tādas diskusijas būs jānotur. Nu, paties piekrīt jums, eh, Jārkungs, un tas nāk no nu, lauksaimnieka tādu, pat ja tas ir šāds mehānisms un ja pastāv problēmas konkrētos sektoros, citos sektoros to ir mazāk, un tad tādā gadījumā diskusija ir jānotiek. Bet, nu, protams, ka tas, kas notiek, ir tās izvēles rezultāts, un sekas, kas tika izdarītas saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku, kas bija vērsts uz tirgu, un līdz ar to no tā izriet mūsu regulējušās pilnvars. Uh, kas ir daudz mazākas nekā iepriekš. Nu, protams, ka tas jau arī vēl nav, tas arī vēl nepiedāvā visu kopainu. Ir jau vēl arī citi jautājumi, es jau pieminēju lauksemniecības tirgus darba grupas eh, izveidi, Mm, viņi meklēs tādas struktūrālākas, centīsies identificēt struktūrālākas problēmas tieši piensaimniecības sektorā. Pavisam konkrēti šeit tas bija atkal Jāra kungs, kas teica, ka vai nav dīvaini, ka mums ir šādas neierobežotas uh, ierobežojumi iepirkumam, piena iepirkumam šādiem kooperatīviem, no otras puses sakā, nu, citur šis tas pazūd. Nu jā, tādā ziņā par to ir vajadzīgas diskusijas. Piensaimniecības sektors tāpēc ir diezgan atšķirīgs. Ne visur, bet ir tādas valstis, nu, visu cieņu, protams, eh, piensaimniecības sektoriem, bet vienā otrā valstī ir pieeja, viņu pieeja piensaimniecības sektora pieeja visai vecmodīgi. Viņi neņem vērā visu šīs modernās prasības, moderno situāciju, kas ir, eh, nu, jāņem vērā, ja vēlas efektīvu uzņēmēju darbību. Un es domāju, ka pašreizējā atbilde šai konkrētajā ietverā nevar izriet tikai un vienīgi no regulējuma Eiropas mērogā un no Eiropas komisijas. Nu, tās ir tās lietas, ko šobrīd pētām, ko skatām. Lūk, šie tiešmaksājumi arī, protams, aktuāli. Arī piensaimniekiem, kam ir um, zeme. Un te pētam skaidrus, un arī tie veido ļoti būtisku, ļoti būtisku uh, ieguldījumu nu, kopējā budžetā saistībā ar sektor, piensaimniecības sektoru vispār izdzīvošanu. Protams, ka jūs visu to zināt. Nu, vienkārši tā aina kopumā diezgan, nu, ir tāda diezgan daudzšķautņaina. Tas nav viennozīmīgs jautājums. Budžets nākamajam gadam. Nu, protams, ka jebkura veida palīdzīga roka šai ziņā būs ļoti atzinīgi vērt, tiks ļoti atzinīgi vērtēt. Nu, diemžēl. Uh, Maginas kundze, es neredzu nekādas pazīmes, ka varētu būt kāds reāls uzlabojums vēl šoruden, nē. Nekādus signālus tādus neesam novērojuši. Domāju, ka situācija neuzlabosies tik ātri. Mums jāgatavojas ļoti grūtam rudenim mm, šais tirgos joprojām. Šķiet, ka varat runāt nīderlandiski, lai atbildētu uz jautājumu, kas tika uzdots nīderlandiešu valodā. Vanwege de nitrātrichtlijn en het fosfātu. Ja, paldies nu, slāpeklis un fosfāti. Ņemam vērā, pieņemam informācijai nostāju, kāda ir Nīderlandes valdībai attiecībā uz piensaimniecību, un tas pilnīgi noteikti ietekmēs arī ražošanas līmeni Nīderlandē. Te nu man jāsaka, ka pašreizējā situācijā tas nebūtu nav tas pats sliktākais, jo piensaimniecība Nīderlandē šobrīd ir pieaugusi apjomos kopš brīža, kad tika atceltas kvotas, un tas ir zināms tirgus signāls, kas jāsaka netiek saklausīts. Un tas ir problemātiski. Jautājums par griestiem attiecībā uz fosfātiem, tas gan nav man, šis dokuments nav man atbildībā, bet, nu, jāsaka, jau vairākus gadus Nīderlanda sastopas ar problēmām fosfātu ierobežojumu prasību izpildē, un tas, protams, arī ir problemātiski par Krievijas embargo runājot, es jau labprāt jums, nu, es vienkārši gribu jums teikt, ka Krievija, protams, dara visu, kas tā spēkos, lai šo embargo pārtrauktu, gan PTO ietvaros mēs darbojamies um, šī gaidām šobrīd um, procedūru, kas grasās, nosl grasās noslēgties par labu Eiropas argumentiem, un arī, protams, citos diplomātijas uh, dialogos. Bet, protams, ka tas ir tāds plašāka mēroga jautājums, ne tikai, ne tikai lauksaimniecības karošs. Tālāk intervences griezti attiecībā uz sviestu. Jautājumu uzdev Desakungs. Pārs, nu, ar, problē, ar sviestu šobrīd nav nekādas priecības. 50 tūkstoši tonnas ir tie griezti šobrīd, un mēs neesam pat pietuvojušies šim limitam. Tāpēc nav, nav nekādas vajadzības par to domāt. Runa ir tikai par vāpienu pulveri kur šis intervences grieztu skaitlis tika dubultots. Nu, un tagad, lūk, mums ir iespēja līdz 2018 tonu limitam iepirkt e, šo pulveri par fiksētu cenu. Par augļu un dārziņu sektoru. Komisija Agilērs kundze, Sebastiāna kungs, e, protams, vēlas pārliecināties, ka nav nekāda pārtraukums starp pašreizējo regulējumu un jauno. Tātad mēs darām visu, ko varam, lai šis jaunais regulējums stātos spēkā jau šī gada 1. jūlijā un nebūtu tāda pārāvuma starp regulējumiem. Bet, nu, protams, lai tas tā notiktu, mums būs vajadzīga arī jūsu par, nu, parlamentu un arī padomas palīdzība. Mēs šobrīd pētām arī jaunos produktus, kā varētu tos tur arī ietilpināt, jo šķiet daudzveidības jautājums arī ir jārisina. Komisija tālāk, nu jāsaka, visai tā ne, nu, dzirdē, jutām tādu diezgan tādu, situ, tādu domu, it kā ka komisija darbojas pārāk lēnām, bet, nu, te nu man gribētos teikt, lūko. Es, protams, šo kritiku tomēr gribētu noraidīt, jo komisija, nu, mēģina iztikt ar to, tiem resursiem un laiku, kas ir tās rīcībā. Uh, Bet, nu, protams, var jums piedāvāt arī veselu sarakstu ar visiem mēriem pasākumiem, kas ir stājušies spēkā, kur 2014. gada augustu, kad eh, Krievijas embargo stājās spēkā, to starp arī būtiskiem papildus līdzekļiem, kas piešķirt šiem mērķiem no ES budžeta. Nu, diemžēl, ja skatām uz 420, skatāmies 420 miljoniem, kas tika mobilizēti pagājušā gada septembrī, nu, tad līdz šim tikai 192 miljonu eiro dalībvalstīs ir iztērēti, tas ir 45% no budžeta, kas bijis pieejams. Un domāju, priekšādātāji, ka līdz ar to es tomēr būšu atbildējis uz visiem jautājumiem, kas komisija tik uzdot. Paldies! Merci. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de réouvrir. Paldies. Es domāju, ka nav nepieciešams atkal atgriezties pie diskusijas, jo daudz kas jau ir pateikts. Pateicos par jūsu sniegto atbildi, to mēs uh, ņemsim vērā un mēs uh, tā izņēmuma kārtā šoreiz ātrāk beigsim darbu un gribu jūs informēt, ka darbu turpināsim rīt no rīta un tad mums notiks balsošana. Un es aicinu jūs visus paņemt līdz balsošanas kartītes. Komitejas priekšsēdētājs vadīs rīt sēdi. Pateicos visiem, pateicos arī tūkiem un vēlam, pa, vēlam patīkam pavadīt vakaru.